Cominciamo, cominciamo i nostri lavori. Sāksim lūdzu darbu. Un sākumā pirmais darba kārtības punkts pēcpusdienā ir viedokļa apmaiņa ar Jeržī Buzeku. Viņš ir, no Eiro, viņš ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, gribētu viņu sveikt mūsu starpā, un piecu gadu garumā, iepriekšējā parlamenta sasaukuma laikā, Buzek kungs bija arī mūsu komitejas loceklis. Ļoti smagi strādāja cilvēks, un tagad došu viņam vārdu, iepazīstināt mūs ar projektu vai nepieciešama Eiropas enerģētikas kopienas izveide, kas ir saistīts arī ar pētījumu, ko, par ko atbildīgs ir Delo kungs. Manuprāt, ļoti svarīgs projekts kas mums var palīdzēt nonākt pie integrētākas Eiropas enerģētikas politikas. Došu viņam vārdu. Paldies, priekš, priekšsēdētājs kundze, liels paldies! Nu, man šobrīd tāds sajūta, ka esmu atgriezies mājās. Uh, esmu atgriezies pie jums ITRE komitejā šodien, jo, kā jau tika minēts, iepriekšējā sasaukuma laikā piecus gadus um, piedalījos arī ITRE komitejā, piedalījos gandrīz visās sanāksmēs. Nu, šobrīd gan tas nav iespējams, jo nav man tik daudz laika. Bet šobrīd man ir vēl pusotras gads um, amatā kā Eiropas parlamenta priekšsādētājs, un tad jau cerams varēšu atgriezties arī pie jums. Kā jau kāds arī minēja, tad šī ir mana, man ļoti tuva komiteja. Tādēļ vēlējos jūs iepazīstināt ar kādu jautājumu, kas man šķiet ļoti svarīgs saistībā ar Eiropas Savienības nākotni. Pirmām, komite, pirmām kārtām gribēju to iepazīstināt savai ITRE komitejai un tās biedriem. Šobrīd šī ideja, šī politiskā ideja ir aizskarta, un tai nav sekojuši nekādi tālāki paskaidrojumi, padziļinātas detaļas. Tādēļ jāsaka, šobrīd tā ir tikai tāda politiska ideja, politiska um, doma mūsu kopienā, kurai vēl nav nekādas detaļas piesaistītas klāt. Tādēļ šodien esmu ieradies pie jums, lai ar jums diskutētu par detaļām, par sīkumiem un par kopējo viedokli par šo projektu. Vai tas mūsu kopienai dos kādu labumu, vai jūs apzināties šo ideju? Pirmām kārtām tātad gribētu par šiem jautājumiem diskutēt ar jums. Kā jau jūs zināsiet, tad uh, ogļu un tērauda kopienas līgums, uh, tas vairs nav spēkā. Bet šobrīd, manuprāt, ir ļoti svarīgi atgriezties pie kaut kā līdzīga Eiropas enerģētikas komiteja. Nu, varbūt šī, šis koncepts būs visai līdzīgs tam, kas, kāds tas bija pirms 60 gadiem. Manuprāt, mūsu vec, vec, vectēva un vecvectēva pat nevarēja iedomāties, ka būs Uh, ogļu un tērauda kopiena. Mums vajadzētu pieturēties, uh, pakavēties pie šīs idejas, jo nekas tāds Eiropā vēl nebija novērots. Tagad, manuprāt, ir pilnībā nepieciešams virzīties uz priekšu saistībā ar visu enerģētikas jautājumu kopumu - nafta, gāze, pētniecība, inovācijas. Jāsaka, Vēl aizvien mums ir arī kopiena saistībā ar kodolenerģiju. Tāda vēl aizvien pastāv. Un arī tās darbs mums visiem šķiet ļoti noderīgs. Tādēļ jāsaka, ka Eiropas komisija, kā jau jūs arī zināsiet, dara ļoti daudz šajā jomā. Komisārs Ettingers teica, ka pirmā prioritāte ir īstenot jau esošos tiesību aktus mēs jau arī zināsim, ka otrā enerģētikas paketa vēl pilnībā nav īstenot, nu, un par trešo pat nerunāsim. Tas nozīmē, ka šajā jomā mums ir novērojams problēmas. Mums ir arī bijis jāsaskaras ar daudzām problēmām saistībā ar savstarpējo sapratni par to, kā šai vīzijai vajadzētu izskatīties, tātad trešajai kopienas paketei šajā jomā. Komisija arī plāno iesniegt jaunus projektus, uh, rīcības plānu 2020. gadam, 2020 stratēģisko plānu, uh, kodola atkritumu, enerģētikas efektivitātes uh, rīcības plāns. Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz dažādu direktīvu, dažādu virzienu uh, par šo jautājumu vien. Un mēs visi labi atcerēsimies arī gāzes drošības regulu, par kuru tika balstots Eiropas parlamenta plenāra sēdē, uh, par ko tik par ko tik, tiks balsots pēc diviem mēnešiem, tātad un jūsu komitejās un mūsu komitejās par to balsoja pirms dažiem mēnešiem. Bet gribētu vēlreiz tikai atkārtot, ka mums ir ierobežoti enerģijas avoti Eiropas Savienībā, un konkurence citās pasaules daļās pieaug, attiecībā uz pieju resursiem. Resursi nākotnē būs vēl grūtāk pieejami un retāki. Otrkārt, ja mēs apgalvojam, ka mūsdienās mums ir nepieciešams uh, kļūt par Eiropas čempioniem, ne par valstu čempioniem, jo iespējams, ka um, tādā gadījumā mēs nebūsim pietiekami spēcīgi uz globālās Uh, uz globālas, globālās skatuves, ja mēs, piemēram, padomājam par Ķīnu, par Brazīliju un citām lielajām valstīm. Tādēļ jāsaka, ka mūsu uh, nacionālajiem čempioniem, tā teikt, varētu rasties problēmas, bet šīs problēmas mums ir jāpārvar. Mums ir arī problēmas ar enerģijas jautājumu risināšanu ārpus Eiropas Savienības. Uh, Mēs visi to zinām, un iespējams, ka mūsu pilsoņi ne, īsti neizprot ģeopolitiku. Tomēr viņi saprot, kādas problēmas rodas, ja tiek pārtraukta enerģi, enerģijas piegāde no trešajām valstīm. Tādēļ šo problēmu mums jārisina kopā, nevis atsevišķi. Tā vienkārši ir lab, daudz vieglāk. Un trešām kārtām, protams, mums vajadzētu stiprināt sadarbību, dažādot enerģijas avotus, liel, lielāku uzsvaru uz atjaunojumu enerģiju, arī kodolenerģija ir svarīga, hidroenerģija, vēja enerģija, uh, emisiju samazinājums, izmanto, uh, ja tiek izmantots fosilā, fosilais kurināmais, tas, šie visi elementi ir ļoti svarīgi. Un attiecībā uz tiem visiem nepieciešams uh, ieguldīt izpētē. Šobrīd izpēta nenotiek pietiekam mūsu finansējums, kopējais fonds inovācijām un pētījumiem ir visai, ir nav pietiekami liels. Tādēļ nepieciešams mums izveidot kopēju inovāciju fondu, kopēju tehnoloģiju un izpētes fondu, lai varētu būt tikt veikt šāda kopēja attīstība. Un tas viss ir ļoti būtiski arī kopējā tirgus kontekstā. Kādā veidā mēs tā pragmatiski varētu pieiet šim jautājumam? Ir trīs priekšlikumi, kā to izdarīt. Stiprināt sadarbību saistībā ar enerģijas tīkliem, kā jau es minēju, tātad šie starpposmi. Otrs ir kopējs finansējums jaunām tehnoloģijām, tātad strateģiskās tehnoloģijas plāns. Un arī šim projektam mums vēl nav skaidri noskaidrots, kā, kas būs finansējums. Un trešais - gāzes iegādes grupu izveide. Arī šis elements varētu būt svarīgs. Tātad, ko šis trešais punkts nozīmē? Kopējā iepirkuma grupa. Lai efektīvā veidā varētu strādāt ar enerģijas piegādātājiem, tā vietā, lai būtu 27 sarunas, piemēram, ar gāzes piegādātājiem, Šeit mēs varētu balstīties uz jau esošo, jau spēkā esošo Eiropas Savienības likumdošanu un vad, vest sarunas ar ārējiem piegādātājiem kopā. Un arī piegādātās gāzes un naftas um, tātad uzkrājumu dalīšana savā starpā Eiropas Savienībā. Tātad um, uzkrājumu veidošana uh, Eiropas Savienības iekšēnē arī ir ļoti svarīgs aspekts. Un, protams, iespējams šeit gan varētu rasties juridiska rakstura problēmas. Tomēr tās nav īsti tādas nepārvaramas, ja mēs rūpīgi izlasām Lisabonas līgumu. Tur tiek runāts par solidaritāti enerģētikas jomā. Šī ir visai jauna pieeja enerģētikas jomai. Tas ir uh, noteikts Lisbonas līgumā, ka enerģētika ir ļoti īpašs jautājums. Un mums vajadzētu arī padomāt par to, lai kāds nebūtu risinājums, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas enerģētikas kopienā būtu iespēja ļaut visām dalībvalstīm pievienoties, kad tās ir gatavas. Iespējams, ka būs nepieciešams sākumā šo darbu uzsākt mazākai dalībvalstu grupai, un vienmēr vajadzētu to ņemt arī vērā. Protams, ka labāk ir sākt darbu visiem kopā, tas būtu labāk, bet, ja tas nav iespējams, tādā gadījumā visticamāk risinājums, nu, būtu, ja vismaz deviņas dalībvalstis apvienotos. Tas varētu būt pie, pietiekami labs risinājums. Un mums ir trīs galvenie iegul, ieguvumi Nobeigumā to vēlēt, uz to vēlotos norādīt. Manuprāt, šie trīs ieguldījumi ir sekojoši. Tātad mēroga ekonomikas, economy of scale. To vajadzētu šeit pieminēt, jo īpaši tādēļ, ka pirms dažām dienām biju Ķīnā un ļoti interesanta patiešām bija pieredze attiecībā uz to, kas ir šis economy of scale. Šādu pašu situāciju mēs varam radīt arī Eiropas Savienībā Arī mums var būt šāda veida op, ekonomika, ja mēs būsim vienoti enerģētikas jautājumā. Uh, 500 miljoniem iedzīvotāju, nu tad mēs, mums būs uh, lielākais iedzīvotāju skaitus, ko tas at, attieksies, pat lielāks nekā Ķīnā. Otrakārt, iekšējā, ja mēs runājam par iekšējo situāciju, tad būtu daudz vienkāršāk investēt šajā projektā. Tas saistīts tiešā veidā arī ar iekšējo tirgu, un tas radītu arī lielāku juridisko drošību mūsu enerģētikas uzņēmumiem. Šī tiesiskā skaidrība vai juridiskā drošība ilgtermiņā, ja mēs runājam par lielu tirgu, liela mēroga ekonomiku, tas ir ļoti svarīgi arī attiecībā uz ilgtermiņa ieguldījumiem. Un tā rezultātā būtu arī pietiekami fondi vai finansējums Eiropas līmeņa pētījumiem un inovācijām. Tādā veidā būtu, mēs būtu konkurētspējīgi arī globālā līmenī. Kā jau minēju, tātad zaļākas tehnoloģijas, efektivitātes veicināšana, um, tātad enerģētikas taupīšana, un šeit jāpiemina arī kodola enerģija. Un trešais punkts - mēroga ekonomikas, um, tam ir lielāks iespējas tirzniecības kontekstā. Tas savukārt varētu ļa mums ļaut um, runāt par kopējiem iepirkumiem attiecībā uz naftu un gāzi un arī ar citiem sarunu partneriem, kas varētu samazināt um, kurināmā vai, um, vai šo resursu cenas. Tādēļ konkurētspējas ziņā mums tas būtu ļoti liels pluss. Un man ir arī daži komentāri, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām. Ja jums ir tāda vēlme, tad mūsu, mūsu diskusijas beigās varētu arī par to nedaudz pastāstīt. Šobrīd nevēlētos to iejaukt mūsu galvenajā diskusijā, kas ir par Eiropas enerģētikas kopienu. Ir ļoti interesanti salīdzināt, kā, kāda tad izskatās šī mūsu sai, sa, saikne uh, Uh, un Ķīnas attiecības ar ASV, jo es devos arī uz ASV, un arī tur mēs diskutējām par šiem jautājumiem, kādā veidā tad risināt klimata pārmaiņu jautājumu, kas tā tad ir, jāsaka, 80% no klimata klimata problēmām ir saistīts ar enerģētikas problēmām. Tātad klimats un, izmē, un enerģētika iet roku rokā. Tās ir divas ļoti um, tie divi ļoti būtiski jautājumi, tādēļ to savstarpējā sasaiste ir ļoti svarīga. Varbūt arī par to beigās es varētu īsi izteikties. Bet tagad tas svarīgākais tātad Eiropas enerģētikas kopiena un ko jūs par to domājat, ko mums nākotnē vajadzētu šajā sakarā darīt. Liels paldies! Grazie al Presidente per questa. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Liels paldies, ka atklājāt mūsu komitejā šo diskusiju. Tagad mums ir nedaudz laika viedokļu apmaiņā, redzu, ka arī vairāk runātāju ir pieteikšies izteikties. Aicinātu visus kolēģis izteikties īsi, jo patiešām daudzi kolēģi grib izteikties. Sākumā Hedžakungam vārds lūdzu. Trebuie să mărturisesc că este a doua oară când... Uh, Paldies! Gribētu atzīties, ka šī patiesībā ir otrā reize, kad es dzirdu par šo konkrēto ideju. Pirmoreiz es to izdzirdēju Strasbūrā no Žaka de Lora kunga puses. Tādēļ es gribētu tagad teikt, ka ir ļoti daudz jautājumu, kas rodas saistībā ar šo konkrēto lietu. Tātad, ja mēs runājam par Eiropas enerģētikas kopienu, vai dalību valstīm būtu iespējams solidaritātes apsvērumu dēļ saprast, ka nāksies kopā strādāt, lai varētu stāties pretī šajai situācijai kopējā veidā, tātad, ka nāksies sadarboties. Mums, protams, ka jā, jāpalūkojas arī uz ekonomiska rakstura interesēm, jo tās ir ļoti svarīgas dalību valstīm. Un vissvarīgākais mums ir saprast, kas ir pilsoņu vajadzības un kādas ir pilsoņu intereses. Kādā veidā tiek, tiks risināt jautājumi saistībā ar lielajiem privātajiem uzņēmumiem, vai arī tie strādās solidārā veidā, vai tomēr tie strādās tādā veidā, kas ir pretējs pilsoņu vajadzībām. Tādēļ mums kā politiķiem ir jāaizstāv pilsoņu vajadzības, un tas nozīmē arī gala lietotāju, gala patērētāju vajadzības un tiesības. Nākamais jautājums, kādā veidā mēs aizsargāsim Eiropas pilsoņus, tātad patērētājus, tādos brīžos, kad, tiek, kad ir viena noteikta cena kādai precei, kas nav sasaistīta ar dzīves līmeni konkrētajā dalību valstī. Mums tomēr jāņem vērā arī sociālās izmaksas. Ir pilsoņi Eiropas Savienībā, kuriem uh, pieejama tātad, um, kuru dzīves līmenis un ar to saistītā naudas summa ir zemāka kā citur. Un kā mēs kā politiķi rīkosimies šādos gadījumos un kādā veidā mēs varēsim īstenot kādas uh, alternatīvas tehnoloģijas vai pasākumus. Mums jāsaprot tā, kā mēs esam atkarīgi no lieliem ieguldījumiem enerģētikas eh, sektorā, tad mums būs nepieciešams izrādīt solidaritāti un nevis subsidaritāti šajā jomā. Paldies! Jā, priekšsēdētāji, jāsaka, ka ļoti daudzi cilvēki ir pieteikušies izteikties, priekšsēdētāji kungs, tādēļ es ieteiktu tagad uzklausīt piecus sākumā, un pēc tam varat do, dosim jums laiku atbildēt. Mačītis kungs, lūdzu. Ačiū, gerimo pirmininkė, gerimas prezidentė. Iš tikrųjų. Uh, paldies, uh, priekšsādātāja kungs. Uh, šodien nevienam vairs nav šaubu par to, ka Eiropas enerģētikas politika vajadzētu, ka tai vajadzētu tikt eh, labāk saskaņotai. Mums ir vajadzīgi kopīgi noteikumi, kas eh, būtu saistoši ikvienai dalību valstī. Mūsu, mums ir, mums ir labā grība, mums ir vēlmes, mēs vēlamies, lai mums būtu vienotā nostāja sarunās ar mūsu partneriem. Mums vajadzētu būt spējīgiem eh, koordinēt, iepirkt enerģiju, un uh, mums vajadzētu arī pašiem savus resursus. Ir arī citi labi mērķi un labas vēlmes, un tomēr šobrīd man ir konkrētas šaubas par to, ka enerģētikas uh, kopienā uh, iedalās, eh, iedarās vien eh, noteiktas valstis un citas tur var iestāties vien tad, kad ir tam gatavs. Šeit eh, trūkst solidaritātes un mani māc šaubas par to, vai, vai te gadījumā nesāk veidoties divu ātrumu Eiropa un labāko valstu klubs. Šobrīd nav līdzvērtīgu iespēju un nepastāv solidaritāte. Līdz ar to ekonomiski vājākas valstis, tostarp arī Baltijas valstis cieš, tām nav struktūrālu un finansiālu iespēju līdzvērtīgi piedalīties enerģētikas kopienā. Un mums vajadzētu rast skaidras atbildes par to, kā būtu jāizskatās šai enerģētikas kopienai, šai enerģētikas sabiedrībai. Un mums nevajadzētu šķelt Eiropu. Eh, Rubika kungs, paldies eh, priekšsēdētājam Buzekam. Viņš eh, izvēlējies īsto laiku un šobrīd uh, ir svarīgi, lai Eiropai veidotos neatkarīga enerģētikas politika un uh, lai, lai tā uzņemtos uh, starptautisku lomu. Kad mēs runājam par nolīgumiem, ir jārunā arī par nolīgumu finansēšanu, un, manuprāt, uh, svarīgi būtu, lai mēs runātu arī par CO2 ierobežošanas nolīgumiem. Uh, un to finansēšanas aspektiem. Un uh, te ir, uh, te ir būtiska sastāvdaļa fosilo enerģiju jomā un uh, būtiski ietekmē fosilo enerģiju patēriņu, fosilo kurināmo patēriju, kuram vajadzētu kļūt efektīvākam. Apstiprināšanas procedūrai enerģijas jomā vajadzētu būt efektīvākai un būtu jāveido tīkli Eiropas līmenī, lai uh, projektus varētu īstenot iespējami īsākā laikā un varētu ņemt vērā visus aspektus iespējami īsākā laikā. Un uh, svarīgi ir arī, tā kā mums ir Euratom, nolīgums, ir vajadzīgs otrais pīlārs, kas eh, nodrošinātu to, ka nevis tikai eh, Eiratom eh, atbild par šo jomu, bet arī citas enerģētikas sfēras, lai mums būtu no vienas puses finansēšanas iespējas, no otras puses Eiratom nolīgums, kas rūpētos arī par citiem enerģijas ražošanas veidiem. Uh, Tāpēc es uh, atbalstu šīs idejas un ceru, ka arī šajā komitejā mēs tās varēsim tālāk attīstīt. Paldies! Grācie, la parola madam Krustēt. Paldies, Krustēt kundzei lūdzu vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Liels paldies, ka ieradāties šodien pie mums, lai runātu par šo ļoti svarīgo jautājumu. Eiropas iedzīvotājs dala divu, divu veidu programmas. Pirmais ir enerģijas veida izvēle un otrs ir tirgus regulējums. Šajā kontekstā Eiropas enerģētikas kopiena būtu ļoti skaista ideja, jo mēs runājam par elektrības uh, cenām, piemēram, un tās tiek paaugstināts, kādā veidā kopienā pilsoņi varētu pieņemt vienotu tirgu, ja cenas tomēr turpina paaugstināties un cenu uh, svārstības ir vērā ņemamas. Turklāt jārunā arī par dažādu enerģijas veidu kombinēšanu. Kādā veidā mēs varam izskaidrot dažādu Eiropas dalību valstu pilsoņiem, tātad vai viņu valstis, piemēram, izvēlējušās um, hidroenerģiju vai arī kodolenerģiju, piemēram, kā mēs varam paskaidrot, ka uh, pēc tam ir jāmaksā par uh, fosilā kurināmā radītu uh, elektrību, kas ir dārgāka, ja šī valsts tādu nav izvēlējusies. Un turpinot uh, par šo pašu domu, nacionālajām enerģijas uh, kompānijām būs jāsaprot, ka viņu pilnvaras tiek mazinātas. Un tad būs jārunā par konsorcijiem. Bet tajā pašā laikā priekšsēdētāji kungs vēlētos atbalstīt jūsu šo ambiciozo pieeju. Paldies! Karavaļu kundze, lūdzu! Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Priecājamies ļoti par šādu iniciatīvu saistībā ar enerģētiku. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo Eiropas Savienībā jau tagad ir enerģētikas un klimata pakete, bet tajā laikā enerģētika vēl līgumā nebija iekļauta. Bet pat tad mums izdevās panākt, ka visas dalībvalsts mūsu stratēģiju apstiprina. Mans pirmais jautājums, kādā veidā, kādā veidā jau pastāvošā stratēģija un tiesība akti, kas mums ir šajā jomā, tiks iekļaut šajā iniciatīvā par Eiropas enerģētikas kopienu? Otrs jautājums, vai jūs lūdzu varētu sīkāk pastāstīt, kāds ir ieguvums, ja mēs iesaistām tikai daļu no dalību valstīm. Jūs tātad pieminējāt, ka ja dalību valstis ir gatavas, tad uh, tās arī varētu iesaistīties. Un es gribētu lūgt, vai jūs varētu paskaidrot, ko nozīmē dalību valstis būs gatavas. Nu, šīs dalību valstis vēlas piedalīties, un tad tās arī var iesaistīties um, enerģētikas stratēģijā. Trešais jautājums, vai Tātad jūs jau runājāt, uh, jautājums, vai jūs esat runājuši par tiesisko pamatu šai iniciatīvai? Un nobeigumā divi pozitīvi aspekti. Viens ir finansējums, ja tas Eiropai palīdzētu visām dalībvalstīm iegūt papildus finansējumu infrastruktūrai un kas būtu, piemēram, jāatjauno un citiem mērķiem, tas būtu ļoti pozitīvi. Un otra pozitīvā lieta, ko gribēju pieminēt, ja tas tiek sasaistīts ar Eiropas rūpniecības kvant, kvantate, tātad konkurētspēju. Tas ir otrs, otrs svarīgais jautājums, ko jūs pieminējāt, un, manuprāt, tam varētu būt arī strateģiska nozīme jūsu iniciatīvā. Liels paldies! They... Pirmais jautājums tātad, kādā veidā jau pastāvošā stratēģija tiks iekļauta jūsu pieminētajā iniciatīvā, jo mums ir patiešām ļoti daudz direktīvu, paziņojumu, izvirzītu mērķu un tā tālāk. Tātad ir visa šī enerģētikas un klimata pārmaiņu pakete kopumā. Paldies! Tagad dosim vārdu Žado kungam, un viņš būs uh, pēdējais šajā pirmajā jautājuma kopumā, un tad dosim vārdu priekšsēdētājiem atbildēt. Liels paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties Buzika kungam, ka šodien esat pie mums ieradies, liels prieks jūs šodien uzņemt, un gribētu jautāt, kāda ir jūsu loma šodien, kad esat pie mums ieradies, vai jūs esat ieradies kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, vai kā administrācijas, tātad Eiropas administrācijas padomes biedrs. Nu, tas man tā vienkārši interesē, kāda ir jūsu loma šodien. Manuprāt, mums ir nepieciešams apkopot izpētes um, fondus. Tātad mums vajadzētu saprast, ka izpētēji uh, esam Eiropas līmenī panākuši visai augstu standartu. Tādēļ gribētu jautāt, kāds, kādā kontekstā mēs šeit runājam, jo valsts finansējums ir visai rets, reti pieejams, un arī tad, nu, varētu no vienas puses teikt, ka ir jāatbild, jāatbalsta visu veidu enerģija, gan kodola enerģija, gan um, fosilā enerģija. Tātad šis portfels ir milzīgs. Uh, bet parasti, kad uh, finansējuma ir mazāk, tad mē, nu, tiek mēģināts izvirzīt prioritātes. Ja mēs runājam par ITER projektu, par ko šodien arī vēlāk runāsim, tad šeit Eiropas finansējuma apjoms ir trīskāršojies no 2,7 līdz 5,3 un tas ir ņemot vērā tikai ražošanas izmaksas, bet ja tiek iz, izpildīts um, visas prasības, tad ITER, ja prasīs vienu miljardu eiro, tad tas ir divkāršs naudas apjoms, kāds tiek piešķirts šobrīd atjaunojumās enerģijas izpētēji. Tātad, ko mēs šajā jautājumā darīsim? Vai jūs uzskatāt, ka mums vajadzētu pārtraukt investīcijas šāda veida enerģijā? Uh, rast tomēr līdzsvaru, izvirzīt prioritātes, enerģijas efektivitāti, raudzīties arī nākotnē un tam līdzīgi. Paldies! Paldies! Došu vārdu priekšsēdētājiem atbildēt uz šiem jautājumiem. Nu, ir arī iespējams, ka ne visi biedri bija sākumā ieradušies, tādēļ varbūt vēlreiz sveiksim priekšsēdētāju mūsu vidū un pateiksimies viņam par šo ideju projektu. Vispirms iepazīstināt mūsu komiteju. Ļoti svarīgs mūsu komitejas biedrs, un tādēļ esam patiešām priecīgi, ka viņš mums šodien pievienojies. Madam Chair. Paldies, priekšādātājs kundze. Pirmkārt, par eh, jūsu teikto, protams, es nevaru atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem tieši tagad, jo, kā jau es minēju, šis ir tikai diskusijas sākums, un uzskatu, ka ir liela līdzība ar to, kas notika 80. pagājušajā gadsimtā, kad mēs runājām par kopējo vienoto tirgu un sākām par to nopietni domāt 80. un turpinājām 90. Un mēs pilnībā mainījām uh, šo kopējo atmosfēru, kā tiek uztverts kopējais tirgus. Tas notika 3-4 gados. Un tajā laikā komisijas prezidents bija Žaks Delors, kas sāk šo darbu. Iespējams, ka ir zināma līdzība. Tika uzdoti pavisam konkrēti jautājumi. Un es dotu priekšroku, ja mēs varētu uz to atbildēt atsevišķi. Taču runājot par pašu svarīgāko - ekonomikas jautājumi un mūsu pilsoņi, ko viņi, kas viņiem ir nepieciešams un ko viņi sagaida. Protams, mēs apzināmies eh, šīs ekonomikas eh, apmērus, un mēs varam darīt vēl vairāk, un mēs varam samazināt izmaksas Ja mēs runājam no šāda skata punkta, tad atbildē ir jābūt, ka mēs sagaidām pietiekam labs rezultātus. Ja mēs domājam par mūsu patērētājiem, kuriem nav nodrošināta pilna piegāžu drošība, vismaz dažās dalību valstīs, ir ļoti nozīmīgi domāt šajā virzienā. Tātad atbilde būs labi darbojošs iekšējais tirgus, jo ar šo mums šobrīd ir eh, diezgan daudz problēmu. Otrkārt, enerģētikas pakotne. Tā jābūt tā integrētai tīklos, kas mums varētu palīdzēt. Ja runājam par cenām, ko jautāja, ko jautāja Grastēta kundze, tas nenozīmē, ka cenas paliks tādas pašas jo šobrīd mums ir atvērts vienots tirgus vairākām precēm, taču cenas nav vienādas. Taču ir iespējams risināt visas problēmas enerģētikas jomā kompleksi. Man nozīmīgs jautājums ir finansējums tehnoloģijām. Ja cenas ir tieši atkarīgs no tehnoloģijas. Piemēram, ja mēs varam attīstīt plašāku un pielietot uh, kodolenerģiju, vismaz uh, dažās valstīs, kuras sadarbojas, šī enerģija kļūs lētāka. Citos gadījumos mēs varam attīstīt vēju vai saules enerģiju, bet uh, lai sasniegtu kaut ko tehnoloģijas jomā. Mums ir arī jāiegulda kopēji finanšu līdzekļi attīstībai un inovācijām. Tas ir nākamais solis pēc tam, kad mēs uh, esam izveidojuši Eiropas Tehnoloģiju un Inovāciju institūtu. Mums ir astoņas programmas pētniecībai un attīstībai, kas tiks uzsākts tuvāko gadu laikā. Un turpinājumā esmu pārliecināts, ka mēs varam naudu lietu, izlietot vēl liederīgāk. Runājot par jautājumu, ko uzdeva mūsu kolēģis Badžitis, vienotā pozīcija sarunās astoņas valsts ir piedalījušās no sākuma. Es neuzskatu, ka šis būtu labs risinājums. Es atbildēju, ka kā minimums astoņām valstīm ir jāpiedalās, taču es neuzskatu, ka tas būtu labākais risinājums. Mums ir jādara viss, lai mēs sagatavotos konkrētam risinājumam, ko nozīmē šīs vairākās juridiskās iespējas. Mēs, protams, varam mainīt Lisabonas nolīgumu, taču tas būs ļoti sarežģīti. Tādēļ mums iespējams ir jāceļ. Tāds varētu būt risinājums. Otrs risinājums, ja runājam par sadarbību, uz uh, Lisabonas nolīguma bāzes visas dalībvalstis varētu pastiprināt sadarbību, veidojot Eiropas enerģētikas kopienu un uh, iegūt uh, spēcīgu politisku atbalstu šai idejai. Un vismaz uh, deviņas no tām, taču tas nav labs risinājums. Es uzskatu 27 varētu pieņemt. Kā uzskata juristi, balstoties uz Lisabonas nolīgumu un respektējot uh, Eiropas nolīgums attiecībā uz sadarbību enerģētikas jomā, ir nepieciešams ir nepieciešama diskusija juridiskā līmenī, balstoties uz pašreizējā Lisabonas nolīguma bāzes. Te varētu būt arī ad hoc risinājums īsākam laika termiņam. Iespējams, tas varētu būt pieticīgāks uh, risinājums. Vēlos piebilst, ka tas bija ļoti labs jautājums un risinājums, ko mēs varētu ieviest dažās jomās, nevis visās. Kolēģi, šī ir tikai diskusijas, um, viss šis ir diskusijas sākums. Mūsu nopietnai diskusijai un atbildot tēvels uh, jautājumiem, ko uzdeva, uzdeva Rībika kungs par fosilās, fosilā kurināmā apjomu samazināšanu. Jūsu valstī par laimi šīs nav nopietnas problēmas, jo jums nav sevišķi daudz fosilā kurināramā, taču atsevišķās valstīs tā patiešām ir problēma, un daudzas valstis, kuras pašas nelieto šo fosīlo kurināmo, tāpat ir norūpējušās par klimata problēmām. Tādēļ, ņemot vērā visas iespējamās iespējas, kā jūs minējāt, Eiropas Savienībai, un tāpat arī Eiroātam, kas ir labs šādas sadarbības piemērs sevišķi pētniecības jomā. Jūsu jautājums, Grostadis kundze par uh, resursiem, kas ir viena problēma, un tirgus uh, regulācija, kas ir otra problēma. Runājot par tirgus regulējumu, mēs to mēģināsim risināt otrajā un trešajā enerģētikas pakotnē. Iespējams, mums ir nepieciešams uh, ierosinājums no politiskās puses, lai dalība valstis varētu to izlemt. Un tādēļ lai mēs varētu doties tālāk kopēja tirgus virzienā, lai padarītu pieeja enerģijai vienkāršāku, iespējams, es uzskatu, arī varētu samazināt cenas, kā mēs runājām, tas ir mērogi jautājums. Jūs arī jautājāt, kā izskaidrot visām dalībvalstīm, valstīm, ka ir vērts strādāt šajā virzienā. Mums ir trīs galvenās iespējas. Ja mēs sadarbojamies attiecībā uz enerģētikas tīkliem, jo labāki enerģētikas tīkli un kopējs finansējums izpētē enerģētikas jomā, tas varētu būt interesējoši visām dalību valstīm. Un jautājums par gāzi un naftu, tās būtu mums viss sarežģītākais jautājums. Ja mēs esam gatavi tā rīkoties, jo šobrīd mēs tikai argumentējam un diskutējam par katru problēmu atsevišķi, taču ir iespējams, ka mēs varētu šīs problēmas diskutēt ar mūsu kaimiņiem, ar mūsu piegādātājiem, kā Eiropas Savienība. Manuprāt, tas būtu būtisks progress, taču neesmu pilnīgi, pār, pilnībā pārliecināts. Jautājums, ko uzdeva Kolāro kundze, pašreizējā stratēģija un tas, ko mēs esam attīstījuši, tas ir ciešā saistībā ar Eiropas enerģētikas kopienas līgumu. Un, ja mēs vēlamies attīstīt kopējo tirgu, tad apzinos, ka atsevišķas dalība valstis, kas ir iesaistīts šajā iniciatīvā, to juridiskā bāze. Es jau izskaidroju vairākas iespējas, no kurām pirmā proti grozīt Lisabonas nolīgumu ir pilnībā neiespējama, taču pārējās ir iespējams. Un otrs jautājums - finansējums attiecībā gan uz infrastruktūru, gan uz pētniecību. Tas ir nozīmīgi, un mēs šos jautājumus vieglāk varētu risināt kopīgi lai veicinātu konkurētspēju enerģētikas jomā, jo globālā līmenī mēs varam kļūt konkurētspēji, konkurētspējīgi ne tikai Eiropas Savienībā. Līdz ar to, ja mēs vēlamies kļūt konkurētspējīgi globāla līmenī, mums ir jākopējas, jākooperējas Eiropas līmenī. Vairāk jautājumu bija par prioritātēm. Tas ir jautājums par izvēlēm, un tas nepavisam nav izlemts. Jau pieminēju atsevišķus priekšlikumus. Daži no tiem ir pārliec, ir ērtāki dalību valstīm. Ja mēs runājam par enerģijas efektivitāti un atjaunīgajām, enerģi, atjaunīgajām enerģijām, mēs varam teikt, ka atsevišķas jaunās tehnoloģijas, tādas kā oglekļa savākšana un noglabāšana, un atsevišķi specifiski veidojam, tos jau šobrīd daļai finansē Eiropas Savienība. Un mēs jau esam eh, sākuši sadarbību atsevišķās jomās. Taču nē, viss ir iespējams un ir nepieciešams politisks grūdienis un politisks atbalsts šī, šai kopējai rīcībai enerģētikas jautājumos. Un tā būtu galvenā priekšrocība Eiropas enerģētikas kopienai. Un iespējams, tas arī palīdzētu vienkāršot risinājumus kopējiem tirgumam, un tas būtu labāk Eiropas pilsoņiem. Proti, es runāju par eh, cenām un piegāžu drošību, un, protams, arī par vidas aizsardzību. Tā tad eh, arī, ja pievieno cenas, tad eh, no šī viedokļa tas šķiet labāk. Kolēģi atkārtoja, ja Es eh, varu pievērsties eh, jūsu jautājumiem un tos pārdomāt, tad es varētu atbildēt reģionu formā. Jo tagad patiešām mēs tikko esam sākuši par to diskusēt, diskutēt. Eh, šķiet, Ir, ir pieteikušies runātājs, lūkšu viņus izteikties īsi. Nākamais runātājs. Priekšsēdētāji Buzek, visu cieņu, bet tas ir ļoti mulsinoši. Pirmkārt, saka Turmes kungs, es nesaprotu, ar kādu mandātu jūs šeit izsakāties. Kas jūs ir pilnvarojis nākt klajā ar šādām idejām? Varbūt jūs varētu mūs informēt par kontekstu, sniegt kādu papildu informāciju. Un otrkārt, pēc darba pie iekšējā tirgus tiesību aktiem, pie atjaunojamo energoresursu tiesību aktiem un arī gāzes jomā, godīgi sakot, Mums ir ļoti daudz tiesību aktu un iespēju. Ja mēs patiešām vēlamies palielināt efektivitāti, mēs to varam darīt. Mums, eh, mums ir 12 dažādas likumdošanas, lai to darītu. Mums attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem ir viss vajadzīgais nolīgumā. Arī attiecībā uz iekšējo tirgu mēs esam finalizējuši trešo pakotni. Mēs šobrīd esam finalizācijas posmā gāzes piegādes drošības eh, tiesību aktiem. Un, manuprāt, pirms mēs eh, sākam darbu ar lielām jaunām idejām, mums vajadzētu paraudzīties uzmanīgi, kā šīs lieliskās jaunās idejas mīja darbosies ar Eiropu, kurā pastāv nolīgumi, īsti reāli tiesību akti, kas jau ir spēkā. Es domāju, ka, protams, eh, tas viss ir interesanti arī tiem, kas nav lasījuši sākotnējo ziņojumu, jo Buzeka kungs eh, Brīžiem jūs mani pārsteidzat, jūs nākat klajā ar izteikumiem, kurus es nevaru atrast šajā ziņojumā, no kuriem es nevaru atrast pat pēdas, un šis ziņojums ir pats pamats. Tāpēc būsim precīzi un organizēsim savu darbu strateģiskā veidā, jo pretējā gadījumā mēs izmetīsim bērnu, izliesim bērnu ar visu ūdeni. Grācie, eh, Anģela Nībler. Paldies, eh, Angela Nīblere. Paldies priekšsēdētāji, divas piezīmes no manas puses. Parlamenta priekšsēdētāji, manuprāt, ir ļoti labi, ka jūs esat šeit ieradies un nākat klajā ar idejām, mm, kas, kas eh, labi izskatās arī eh, parlamenta kontekstā, ka šeit tiek izstrādātas idejas un formulētas, un jūs esat ieradies šeit komitejā, lai debatētu ar mums par savām idejām. Uh, Eh, un šeit ir piezīmes un komentāri, un, protams, ka ir labi, ka jūs esat nācis klajā ar šīm iniciatīvām, tas stiprina mūs kā parlamentu. Man arī ir jautājumi, es zinu, ka ir ļoti maz laika, bet es gribētu jums tulīt uzdot vienu jautājumu, bet es to varētu arī iesniegt rakstiski. Tomēr mani pārsteidza tas, ka šeit eh, tika mm, veidotas tādas kā iepirkumu sabiedrības eh, gāzes eh, naftas jomā. Kā, kā, jūs, kā jūs to vispār iedomājaties? Es gribētu jautāt, manuprāt, eh, pati nozare spēja labi organizēt savu darbu mm, pāri Eiropas valstu robežām un pastāv noteiktas ekonomikas priekšrocības. Uh, Un ja mēs veidojam lielus uh, iepirkšanas konglomerātus, tad uh, es gribētu jautāt, uh, eh, kā, kas tad īsti notiek ar Eiropas Savienību, kādi ir, kādi ir vajadzīgie pamatnoteikumi un vai mēs uh, regulēšanu neatstājam tirgus ziņā un neiejaucamies pārāk daudz ar šādiem. Uh, priekšlikumiem. Varbūt, ka to jūs varētu iekļaut izskatāmo jautājumu sarakstā. Paldies, paldies, Odīkungs. Uh, Moi, prezident, je suis heureux de vous voir là. Parce que... Paldies priekšsēdētāji. Man ir prieks, ka esat šeit eh, ieradies. Man ir prieks, ka jūs eh, nodarbojaties ar politiku. Un uh, E, man ir prieks, ka jūs to darāt arī šeit. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Es piekrītu jūsu mērķiem un arī jūsu teiktā saturam, bet man ir neliela problēma ar formu, kurai es vēlētos vērst jūsu uzmanību. Jūs šeit lietojāt vārdu kopiena, jūs runājāt par ogļu un tēraudu kopienu. Uh, Mm, bet mēs šeit mm, neražojam ieročus, mēs veidojam tautsēmniecību. Tāda bija Eiropas Savienības sākotnējā, Eiropas kopienas sākotnējā versija. Un eh, tad mēs pārgājām no kopienas uz savienību, un tagad mums ir juridiska persona, kas ir savienība. Ja mēs atkal atgriežamies pie kopienu veidošanas, es neesmu drošs, vai mēs tādā veidā neripojam atpakaļ iedzīvotāji un pat parlamentārieši apjūk, kad ir runa par kopienas līmeņiem, par starpvaldību līmeņiem un dažādiem instrumentiem, kas ir eh, dalību valstu un eh, ieinteresēto pušu rīcībā. Neviens īsti nezina, kas īsti ko dara. Ir iestājies sajukums, atbalsts Grieķijai, kas tad nodarbojas ar to, piemēram, un eh, šis vārds kopiena, tas mani satrauc. Ja dalība valsts, piemēram, izstājas no Eiropas Savienības, bet paliek jūsu enerģētikas kopienā, kas tad notiek? Lūk, šis vārds kopiena man tieši nepatīk, un kāda līmeņa politisko atbalstu jūs esat guvis šai ārkārtīgi svarīgajai iniciatīvai, vai jūs atbalsta valstu un valdību vadītāji? Paldies! Tālāk vārds eh, Podimatas kundzei. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es vēlētos nākt klajā ar eh, optimistiskāku skatījumu. Tā kā šobrīd plosās krīze, mēs esam sapratuši, ka ir vajadzīga lielāka Eiropas pārstāvība, nevis mazāka, un eh, mums ir jāsadarbojas. Ir uh, jāvienojas spēkiem, lai strādātu pie projektiem, kas mūs vienos, nevis šķels. Un uh, šī brīnišķīgā ideja par Eiropas enerģētikas kopienas izveidi, manuprāt, sniedz mums pamatu atbalstīt uh, darbību un uh, vienot visus Eiropas Savienības dalībniekus šajā iniciatīvā un apņemties uh, doties šajā virzienā, lai, lai, lai izvairītos no tādām iniciatīvām, kas šķeļ valstis un dod lielāku labumu vieniem un mazāku citiem. Taču, lai tik vērienīga programma būtu veiksmīga, mums ir jāizveido atjaunināts, moderns enerģētikas tīkls vai pat tīkli, kas eh, kalpotu gan enerģētiskiem reģioniem, gan klimatiskiem reģioniem, kuri atrunāti 2020 stratēģijā. Ir politikas, likumi, projekti, programmas, taču tas viss ir ļoti fragmentēts. Trūkst vienotas eh, apkopojošas stratēģijas Eiropas līmenī, bet attiecībā uz tīkliem, manuprāt, te ir virkne dažādu eh, pīlāru, uh, Un uh, mēs atbalstām starpsavienojumu tīklus, arī esošo tīklu atjaunināšanu un modernizēšanu, jo īpaši jaunajās dalību valstīs, kā arī iniciatīvas viedo tīklu veidošanai. Un tas viss ir pieminēts 2020 uh, dokumentos. Taču tam pavisam noteikti ir vajadzīgs finansējuma palielinājums tā finansējuma, kas ir paredzēta šo enerģētikas projektu finansēšanai? Vai šī jaunā vienojošā stratēģija var tikt materializēta, var tikt īstenota bez vienota Eiropas fonda, kas varētu koordinēt visas šīs e, aktivitātes? Tāds ir mans jautājums. Paldies! Brita Tomsone. uh, Mr. Mrs. Chairman and Priekšsēdētājas kundze, Seka kungs, jūs sākāt savu prezentāciju uzsverot nepieciešamību īstenot uh, esošo likumdošanu, kas attiecas, piemēram, uz iekšējā tirgus direktīvām. Taču es uzskatu, ka tas ir tas, ko mēs redzam vairākās citās jomās. Tā ir zīme, ka mums joprojām ir tāls ceļš ejams līdz uh, kopējai kopienai. Un šajā parlamentā, kad mēs uh, nolēmām par atjauni, atjaunīgo enerģiju dir direktīvu, un Barozu teica, ka mums ir jākļūst par pasaules līderiem, realitātē dalība valstis devās austrumu virzienā. Un kas bija reāli līde, līderi, tie bija Staņslavs Mumu no Kazahstānas. Un kad es apmeklēju Kazahstānu, tad uh, arī Kazahstāna uzturēja attiecības tikai atsevišķām dalību valstīm, kas labēja savas intereses. Tātad uh, Kādas ir iespējas pārliecināt dalību valstis par kopēju ietveru attiecībā uz ārējiem enerģētikas avotiem no Krievijas, no citām valstīm, ar ko mēs sadarbojamies? Šobrīd, kad atsevišķas dalību valstis jau sev ir nodrošinājušas labus darījumus, Ja mēs runājam par kopīgu enerģētikas politiku, mums ir jārunā par kopēju ārējo politiku. Un kā jau jūs teicāt sākumā, mēs varētu arī atgriezties arī pie jautājuma par Ķīnu, ja mēs konkurējam ar Ķīnu. Ja, piemēram, Francija, kas cenšas kontrolēt urāna ražošanu, šobrīd konkurē ar Ķīnu, un es vēlētos jūs viedoklī par šiem notikumiem globālā līmenī un mūsu dalību valstīm, kuras ir uzsākuši kopēju sadarbību. Paldies! Čičistes kungs, paldies priekšsēdētājs kundze, prezidenta kungs, dārgie kolēģi, man ir patiesas prieks jūs redzēt šajā komitejā kas bija jūsu komiteja pagājušajā parlamentā. Tāpat vēlos uh, izteikt savu prieku, ka jūs uzturiet uh, saites ar Eiropas enerģētikas fórumu, kā tās pirmais viceprezidents. Es, uh, diemžēl, palaidu garām jūs prezentāciju, taču pagājušajā Strasbūras sesijā Mēs par to diskutējām, un mums visiem ir skaidri jāsaprot, kas tiek turpināts, un šobrīd šķiet, ka mēs ne īpaši skaidri saprotam. Es uzdevu savu jautājumu, kas, kas jauns ir uh, noticis, un Uzskatu, ka ir nepieciešams pārveidot enerģētikas politiku, jo mums jau ir iestrādes. Arī mans kolēģis Tamas Kungs uz to atsaucās. Esmu norūpējies par uh, nolīgumu noteikumiem vai iespējams pat par jauniem nolīgumiem, jo mums ir iestājusies zināma zināms nogurums no nolīgumiem. Un iespējams mums vajadzētu uzsākt no jauna šo procesu drīzumā. Mums ir enerģētikas kopiena, ko mēs uh, izveidojām pagājušā parlamenta sasaukuma sākumā. Un mums arī būtu tas jāatbalsta. Tāpat man ir jāatzīmē, savas bažas, kad es uh, sajūtu, pagātne atgriežas uh, ar mūsu iepriekšējo prezidentu Dalo kungu. Tās varētu būt uh, tieši Lielbritānijas bažas. Tāpat man ir jāatzīmē, ka pastāv zināms risks, runājot par jaunām iniciatīvām, un par jaunu globālu iniciatīvu, pārtraucot to, ko mēs jau darām šobrīd, un pakļaujot visu riskam, mēs pakļaujam riskam likumdošanu, un ja mēs runājam par Lisabonas darba kārtību, kad that... Kad mans kolēģis pieminēja, ka 254 uh, iniciatīvas ir vismaz uh, 200 iniciatīvas par daudz, un ja mēs runājam par sasniegumiem, turpinot uh, jautājumu par enerģētikas liberalizāciju, pie kā mēs strādājām iepriekš, man ir jāsaka, ka kopš uh, es esmu šī parlamenta, šajā parlamentā, un tie jau ir 16 gadi, mēs vienmēr esam mēģinājuši sasniegt kopēju tirgu, iekšēju tirgu, pilnībā liberālu iekšējo tirgu enerģētikai, un iespējams mums šobrīd vēl ir ļoti daudz darāmā, taču, kā arī citi kolēģi jau minēja, Mums ir jāpievēršas trešajai pakotnei, un mums ir eh, jātvēr laiks, lai dalību valstis to var īstenot, un jāskatās, kāda ir rezultāti. Taču, ja mēs tagad ķeramies pie kaut kā cita, tad mēs riskējam nepanākt nekādu progresu. Nobeigumā. Nu, vēlos jums pastāstīt, ka parlamentā iepriekšējais enerģētikas komisārs Lēla Palasio nāca klajā ar priekšlikumu par naftas rezervēm. Un šobrīd, tobrīd mēs bijām norūpējušies par naftas piegādi. Un šis priekšlikums bija mainīt uzglabošanas režīmu no esošā režīma palielinot uh, dienas no 90 līdz 120, runājot par rezervēm, kādām jābūt valsts rīcībā. Un komisijai iejaukties tirgū, lai vai nu pārdotu, vai nopirkt rezerves, attiecīgi, lai uzturētu cenu stabilitāti. Un šī bija politika, ko mēģināja Klintona kungs, un tā izgāzās Un šo priekšlikumu ļoti rūpīgi apsvēra šis parlaments, un tas tika noraidīts. To noraidīja vairākums. Un tas nenotika vienreiz, bet tas notika divreiz. Un mans kolēģis Klots Termis spēlēja ļoti būtisku lomu, sakot, ka šis bija risinājums problēmai, kas nepastāvēja. Drīzāk mums ir jāmēģina uzlabot esošie risinājumi, nevis izdarīt ko vairāk. Paldies! Colleghi, noi siamo a un punto un po' complicato perché abbiamo un po' superato il tempo del. Kolēģi, jūs redzat, ka šis ir sarežģīts jautājums, un mums patiešām nav sevišķi daudz laika. Mums ir vēl trīs runātāji. Tādēļ aicināsim šos trīs runātājus ja viņi vēlas, eh, un jūs varat iesniegt prezidentam jautājumus rakstiski. Paldies! Protams, jūs variet rakstīt un eh, arī saņemt atbildes eh, rakstiski. Diemžēl nav pietiekami daudz laika, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, un arī uz dažiem no jautājumiem nav ļoti precīzas atbildes šobrīd sniedzamas bija ļoti pārsteigts par mūsu kolēģi Clutch Terms, viņa piezīmi, jo mēs ar jums taču pat runājām par šo problēmu, un jūs ļoti labi ziniet par man ierašanos uh, ITRE komitejā un runājot par mūsu koordinatoriem Baltiskajās grupās. Viņi zināja, ka esmu gatavs ierasties un prezentēt šo iniciatīvu, līdz ar to esmu ļoti pārsteigts, ka jūs esat pārsteigts par to, ka es esmu šeit. <laughs> Man ļoti žēl, Klod. Uh, Man tas ir uh, neticami. Esmu ļoti pārsteigts. Un, ja es uh, runāju kaut ko citu nekā ir šajā ziņojumā, tad es eh, nevēlējos gluži prezentēt šo risinājumu. Es gribēju runāt par politisko ideju. Čičes kungs, jūs teicāt, jā, mēs darām daudz, protams, es to apzinos, taču jūs arī ziniet, cik tas ir sarežģīti mūsu diskusijā par trešo enerģētikas pakotni. Mums ir nepieciešams politisks atbalsts kopējām idejām, kas nāk no dalību valstīm protams, jo nekas nevar notikt bez dalību valstu atbalsta. Mums ir mūsu kopienas metode, taču atsevišķās izmaiņās un nozīmīgos soļos tālāk mums joprojām ir nepieciešams dalību valstu atbalsts, un mēs apzināmies, tas ir ļoti nozīmīgi. dalību valstis ir tās, kurām piedar šīs idejas, līdz ar to mums ir nepieciešams atbalsts. Un jūs uzdodat jautājumu man, priekš kam tas ir vajadzīgs. Tas ir priekš uh, nozīmīga politiska grūdiena. Un ja mēs runājam gan par ITRA komiteju, gan par Enrika komiteju, gan par citām, tas ir ļoti nozīmīgi. Ja mēs iedziļināmies detaļās, protams, mums ir ļoti daudz likumdošanas. Man Pat ir daži piemēri, ko es jums varu sniegt no komisijas. Taču vai tas ir viegli vai nav viegli to īstenot, iespējams nav viegli, taču tas ir nozīmīgi. Vismaz trīs nozīmīgi jautājumi. Tīkli ļoti nozīmīgi. Mēs apzināmies, ka mē, mums ļoti pietrūks tīklu. Otrs, kas ir ļoti nozīmīgi, ir kopēja stratēģija pētniecībai, jo mēs varam sasni sasniegt kaut ko tikai pateicoties pētniecībai, gan uz atjaunīgiem enerģijām, gan uz pārējām. Un trešais ļoti nozīmīgais Mums ir spriedze starp dalību valstīm, jo to ir radījušas mūsu sarunas ārpus Eiropas Savienības, vai ir nepieciešams uzdot tūkstošiem jautājumu par North Stream, South Stream, Nabucco, Amber un citiem. Nē, nav nepieciešams. Mums ir jāsāk kopā domāt par šo jautājumu. Un šie trīs jautājumi, ko es jau pieminēju, ir pietiekami, lai ļoti nopietni domātu par kopienu, kas pirmkārt ir saistīts ar atbalstu jūsu idejām, mūsu idejām, itra komitejā un no dalību valstīm. Un esmu jautājis lūdzas koordinatorus, kas ir atbildīgi no politiskajām grupām itra komitejā. Un jūs ļoti labi ziniet, ja tagad uzdod jautājumu man, vai es to varu darī, izdarīt, nežēl, man šobrīd uh, nav laika, lai atbildētu uz atsevišķiem jautājumiem, taču kopējā ideja, es uzskatu, tas ir ļoti nozīmīgi, un es tam ļoti spēcīgi ticu. Tas ir jauna idejas sākums. Un ja jūs jautājat par dalību valstīm, jā, protams, esmu apmeklējis 15, 14 oficiāli, un visās diskusijās mans viedoklis runājot ar ministriem, ar premjerministriem, bija kā mainīt mūsu pieeju enerģētikas jautājumu. Protams, tā bija politiska diskusija bez detaļām. Detaļas sākās pirms stundas, pirms divām stundām, un mēs sākām ar detaļām no trījiem, no pulksten trījiem šajā pēcpusdienā. Pirms tam tā bija tikai politiska ideja, un premjerministri 15 dalību valstīs atbildēja, jā, tā ir laba ideja, mums par to ir jāpadomā, jo mums ir nepieciešama spēcīgāka Eiropas Savienība un arī dalību valstis, atsevišķas dalību valstis kopā Eiropas Savienībā, runājot par enerģētikas jautājumu. Paldies, kolēģi! Paldies! nel ringraziare il Presidente e nello scusarmi ancora con i colleghi che non sono potuti. Liels paldies priekšsēdētājam. Gribētu patiešām atvainoties tiem biedriem, kam ne, netika dot iespēja izteikties, bet jebkurā gadījumā šis priekšlikums ir ļoti interesants, citādi jau tik karstas diskusijas nebūtu izvērtušās. Liels jums paldies! Oh, yes, yeah, yeah, yeah, yeah. Right, thank you. I'm very sorry. Sì, due minuti soltanto per consentire. Tātad mums ir divas minūtes. Divas minūtes laika, līdz komisārs ieradīsies pie mums. Madame la Présidente, je suis certain qu'il n'y a aucun ostracisme de votre non, part. Priekšsēdētājs kundze, Es jau, protams, zinu, ka jūs nevienu negribat aizvainot, tādēļ es gribētu lūdzu izteikties. Enānkungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārliecināts, ka jūs nevienu negribat izslēgt no darba, bet es domāju, ka visi koordinātori varētu man piekrist, ka jāstrādā citādi vienmēr ierodos darbā, ierodos laikā, un es vienmēr uzklausu arī ievadu, un, manuprāt, ir nepieņemami, ka man netika dot iespēja izteikties. Nu, es nezinu, varbūt šis bija tāds īpašs gadījums, bet es domāju, ka nākotnē darba metodas ir jāmaina, lai katrai grupai būtu iespēja izteikties un izteikt savu viedokli. Citādi patiešām situācija nav godīga. Kolēģi, saka priekšsēdētāji, tiešām gribētu teikt, ka jums šoreiz ir taisnība. Nu, nebija mana vaina, vienkārši man nebija iespējams iegūt pilnu runātāju sarakstu. Es saprotu, ka dažus nācās nogriezt, tā teikt, es zinu, ka jums nesanāca iespēja izteikties arī citiem runātājiem nesanāca izteikties, nu varbūt vajadzēja šeit pārorganizēt to sarakstu nedaudz. Bet jums patiešām ir taisnība, un šoreiz vienkārši tādēļ, ka tās secības dēļ, kādā pieteicās, ne visiem sanāca iespēja izteikties. Bet tagad gribētu sveikt mūsu starpā Ettingera kungu, komisāru, patiešām atvainojos par šo aizkavēšanos. Diemžēl iepriekšējās diskusijas nedaudz ieilga, bet ceru, ka šajā otrajā mūsu pēcpusdienas darba kārtības punktā jautājumi būs nedaudz īsāki. Komisārs ir ieradies pie mums, lai varētu mūs iepazīstināt ar uh, ziņojumu, ko komisija izstrādāja aprīlī par, par uh, Eiropas ekonomikas atveseļošanos, enerģētikas programma ekonomikas atlapšanai, un ceru, ka komisāram būs iespēja arī iztei, izklāstīt, kādi bija grozījumi regulas projektā, tātad, lai izmantot fondus, kas šobrīd netiek izmantot. Lūdzu priekšsēdētāji, dāmas un kungi, paldies par man doto iespēju. Uh, man šeit uh, izteikties uh, vakar. Mēs par to diskutējām un. Ja jūs atļauties, varētu īsumā runāt par vakardienas enerģētikas padomi, proti par debati attiecībā uz nākotnes enerģētikas stratēģijām. Pārdome apsveica komisijas eh, priekšlikumu, eh, kas eh, veido bāzi turpmākajam darbam. Vakardienas enerģētikas padomes eh, sēdē tika runāts pirmām kārtām par enerģētikas infrastruktūru, otrkārt par energoapgāžu drošību, treškārt par atjaunojumiem energoresursiem un ceturtkārt par, e-, par energoefektivitāti. Manuprāt, tā ir ideāla iespēja eh, komitejai, kas ir bijusi tik aktīva, tagad piedalīties debatē par enerģētikas stratēģijām. Uh, Eh, tā tiks īstenota eh, divu ar pus gadu laikā, un es esmu pateicīgs par to, ka, ka Eiropa padome nolēmusi rīkot eh, sanāksmi nākamā gada februārī, un, un tur galvenā tēma būs Eiropas enerģētikas politika. Šobrīd mēs mūsu ģenerāldirektorātā komisijā strādājam pie dažādiem pasākumiem, lai varētu līdzvērtīgi lemt par tiem uh, nākamajā gadā. Es uh, esmu paredzējis arī iniciatīvas uh, ziņojumu, un uh, Tāpēc es arī uh, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Un otra lieta, par ko runāja enerģētikas padomē vakar, bija naftas katastrofa Meksikas līcī. Mm, uh, es ziņoju arī par komisijas veiktajiem pasākumiem. Un, uh, un, uh, un tika runāts arī par nacionālajām iestādēm, kas. Uh, un pasākumiem, eh, ko mēs varētu veikt ar eh, optimizējot mūsu energo struktūras un veicot eh, preventīvas darbus, lai šādas lietas nenotiktu Eiropā. Tagad par galveno tēmu. Eiropas parlaments pirms gadu vienojās par ekonomikas atveseļošanas programmu. Kopš tā laika 87 priekšlikumi tika iesniegti, tika izvērtēti profesionāli. Uh, un tika izvēlēti 58 priekšlikumi, kuriem eh, tika piešķirts eh, līdzfinansējums. Priekšsēdētāja jau pieminēja, ka kopš aprīļa uh, dati liecina, ka mēs esam uz īstā ceļa. Šie 58 projekti principā Es ar tom, tiem tika piešķirta 97% visu kopējo līdzekļu, kas veido 3,9 miljārdus eiro. Un eh, tātad eh, tas mērķtiecīgums ir acīm redzams. Eh, šobrīd neizlietotie līdzekļi ir tikai 115 miljoni eiro zināmu tehnisku plānošanas iemeslu dēļ eh, tad ir bijuši projekti, kas, eh, ko nebija iespējams realizēt. Analizējot 2010. gada darba programmu attiecībā uz šiem eh, neapgūtajiem līdzekļiem, Ir, ir notikušas arī sarunas ar eh, šīs komitejas eh, locekļiem. Komisija ir ierosinājusi eh, izdarīt grozījumus. Tur tika paredzēts, ka šie neizmantotie līdzekļi varētu tikt padarīti pieejami citiem projektiem. Uh, Tātad eh, mums, eh, mēs tādējādi radītu iespēju šos līdzekļus eh, no jauna padarīt pieejamus, un šis priekšlikums ir ietverts arī e EPR 7. apsvērumu pantā, un šos līdzekļus varētu novirzīt projektiem enerģijas efektivitātes un atjaunojumu energoavotu jomā. Šie, šie punkti ir svarīgi arī parlamentam. Un uh, ideja ir izveidot īpašu eh, finansēšanas instrumentu atjaunojamo energoavotu jomā. Un tātad eh, eh, šajā jomā arī varētu notikt īstenošana. Mēs veidojam, mēs veidojam sasaisti ar citiem ES izdevumiem un izmaksām, lai optimizētu uh, energoefektivitātes jomu. Un mēs e, vēlētos, lai e, šie dažādie aspekti tiktu ciešāk saistīti un e, tostarp arī attiecībā uz energoefektivitāti ēkās. Šie mērķi ir svarīgi arī mūsu S2020 eh, stratēģijas kontekstā izaugsmē un darba vietām. Eh, te būs runa par valsts un privātām iestādēm, eh, kuras tiks padarītas energoefektivitākākas ar siltumtīklu palīdzību, decentralizēt atjaunojamo enerģiju avoti, arī komunālie pakalpojumi, lokālā infrastruktūra, efektīvāks ielu apgaismojums un citi projekti. Tātad te ir ļoti plašas iespējas strādāt, un eh, šīs summas ir, eh, kuriem šīs summas ir vajadzīgas, un eh, no, var finan, no šīs summas var finansēt ļoti daudzus priekšlikumus. Un tātad arī decentralizētas tādas finansēšanas iespējas ir komunālo pakalpojumu jomā, Un ir svarīgi izstrādāt praksi un padarēt eh, iespējamu un garantēt ātru ieviešanu. Runājot eh, par pašreizējo finanšu instrumentu, finansēšanas uh, iestādēm vajadzētu padarīt iespējami efektīvāku šo līdzekļu apgūšanu, vajadzētu maksimizēt uh, es investīcijas, lai uh, aktivizētu tautsēmniecību un veidotu darba vietas. Uh, ERP regula palīdzēs uh, koncentrēt šīs darbības, lai iespējamu lielu ietekmi izdarītu uz Eiropas ekonomikas atveseļošanos, un uh, samazinātu arī to starp siltumnīca efekta gāzu rašanos. ERP regulai vajadzētu padarīt, pas, padarīt iespējams pasākumus uh, šim mērķim, un mums šeit ir svarīgi arī geogrāfiski atvērti projekti, kas uh, tiktu ņemti vērā šajā jaunajā pakotnē. Laika vairs nav daudz. Uh, Eh, grozījuma projekts ir eh, jāapstiprina arī padomē un parlamentam. Komisijas priekšlikums ir izstrādots tā, ka tajā ņemtas vērā arī agrākās vienošanās, un mēs vēlamies panākt efektīvu izaugsmi eh, zaļo stratēģiju jomā un ekonomikas atvesaļošanos. Es ceru, ka jūs arī varēsiet šeit iesaistīties. Uh, ar savu labo gribu, paldies par jūsu uzmanību, un eh, es būšu gatavs arī eh, turpmākajos mēnešos eh, jūs uzklausīt un ceru, ka mēs turpmākajos mēnešos varēsim sadarboties pie šī priekšlikuma. Apriamo gli interventi, la preghiera vera. Liels paldies komisāra kungam! jau atkal jāsaka, ka visus lūkšu izteikties īsi. Rībika kungam lūdz vārds. Paldies, komisāri, jo īpaši par to, ka jūs eh, tik eh, ātri vēlaties iztenot eh, šos projektus. Man interesē 3,9 miljārdi eiro. Vai tas ir maksimālais apjoms un, un kādam periodam, un kas notiek ar šiem 114 miljoniem, kas paliek pāri? die 3,98 knapp 3,98 miljārdi eiro, saka komisārs, ir kopējais finansējums, eh, kas ir paredzēts eh, atveseļošanas programmai no parlamenta un padomas puses, un ko mēs arī esam eh, akceptējuši. Programmā ir runa par pētniecību, par atjaunojumiem energoavotiem un efektivitāti. Un jau pašā sākumā tikta nolemts, ka visi pārpalikušie līdzekļi tiks, eh, tiks ieguldīti energoefektivitātes un atjaunojamo energoavotu veicināšanas projektos. Mums ir palikuši 114 miljoni, un, eh, un var gadīties, ka ir projekti, kas nav īstenojami, jo pastāv juridiski ierobežojumi vai trūkst līdzfinansējuma no pieteikuma iesniedzēja puses, un regulā varētu paredzēt to, ka neizmantotie līdzekļi, kā piemēram šie 115 miljoni, varētu vēlāk tikt ieguldīti atjaunojamās eh, enerģijas eh, un energoefektivitātes projektos. Un varētu arī īstenot mazākus projektus. Es jau nosaucu piemērus eh, lokālā līmenī, gan eh, valsts komunālo pakalpojumu sfērā, gan arī privāto pakalpojumu sfērā. Un eh, tad dalību valsts varētu tos risināt. Paldies! Vai es tagad varētu ieteikt uzklausīt vairākus jautājumus? secīgi un tad atbildēt. Šobrīd diezgan daudz cilvēku pieteikšies runāt. Šis Markakis kungs lūdzu. Paldies! Lielas paldies par šo informāciju. Tātad mēs runājam par 60 projektiem, un daudz no tiem ir saistīti ar atjaunojamo enerģiju. Ir uh, vēja parka projekts, kas ir visai iespējams. Es patiešām domāju, ka ir ļoti labi, ka arī šāda veida projekti tiek atbalstīti šī projekta ietvaros. Uh, bet mēs apzināmies, ka jo vairāk mums būs atjaunojumās enerģijas projektu, jo lielāka mums arī būs kapacitāte. Tādēļ gribēju uh, jautāt par šiem storage, uz, uzkrāšanas, uzglabāšanas projektiem. Un jautājums, cik liels apjoms no šiem 114 miljoniem varētu būt šiem uzglabāšanas projektiem. Varbūt arī struktūra fondus varētu piesaistīt. Tātad attiecībā uz enerģijas uzkrāšanu, uzglabāšanu es gribētu jautāt, kādi ir plāni un ko, tātad, ko esat diskutējuši ar saviem kolēģiem attiecībā uz šo lietu. Paldies. Manisteroj kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies par šo milzīgo informācijas apjomu tik īsā brīdī. Esam patiešām ieinteresēti šajos jautājumos. vienmēr jau ir ļoti svarīgi, lai Eiropā tiktu radīta pievienotā vērtība, un Eiropas Tautas partijas grupa jau gadiem ilgi ir teikusi, ka atbalstām šo infrastruktūru. Mēs atbalstām šos lielos vēja parku projektus, tas mums patiešām interesē. To jau mēs gadiem ilgi apgalvojam, jo tam būtu pievienotā Eiropas vērtība. Jūs tātad minējāt, ka 97% 97% ir apgūti jau. Nu, mūsuprāt, tas ir ļoti labs rādītājs. Un parlamentā mēs gribētu pārliecināties, lai mums ir tāda pakete, kas mums ir kā arī uh, garantija, kā, kā otrā iespēja, un tā jārunā par arī, arī par energoefektivitāti. Tika pieminēts 114 miljoni, un jūs teicāt, ka jūs gribētu to sadalīt uz dažādām, uz visām valstīm. Uh, Nu, manuprāt, varbūt mums vajadzētu to nedaudz konkrētāk mērķēt šeit, šajā atlasē. Piemēram, var novērot, ka ir arī valstis, kurām ir arī savas, savs rīcības plāns un rīcības programma. Tādēļ, nu, jautā, kāda tad šeit ir pievienotā vērtība, ja mēs vienkārši uh, atkārtosim to, ko valstis dara jau pašas par sevi. Tādēļ šeit gribētu iegūt papildus informāciju. Bet, nu, varbūt šo jautājumu skatīs vēlāk, varbūt par šo jautājumu lēmums vēl nav pieņemts. Tātad kādā veidā šī naudas summa tiks dalīta? Tāds pamatā ir jautājums. Nu, jāsaka, mums ir aptuveni tūkstots um, tādu fragmentāru projektu, uh, un kopainu mēs īsti neredzam. No tā mums vajadzētu izvairīties. Bet visādi citādi, manuprāt, ceļš ir izraudzīts īstais. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, ka šajā jomā varam rīkoties ātri. Te jārunā par pretreakciju krīzei, tādēļ mums patiešām jāpārliecinās, lai šī pretreakcija būtu pietiekami ātra. Un jūs pieminējāt arī pilsētu mērs, un es domāju, ka tie arī ir lielāko prieku iesaistīsies un atbalstīšos projektus. Paldies! I'd like to say thank you to the um, Commissioner for. Halkundze, liels paldies! Gribētu pateikties komisāram un gribētu teikt, ka šī informācija patiešām ar lielu prieku to uzklausījām. Nu, nedaudz gan parlamentā šķiet, ka tādas divējādas jūtas. No vienas puses varētu teikt, mēs jau jums teicāt, jo no vienas puses ir šis ekonomikas atvesaļošanās plāns, un tur mēs patiešām mēģinājām iekļaut arī finansējumu energoefektivitātei, jo mēs sapratām, ka energoefektivitātes jautājums ir, ko uzreiz var risināt, un uzreiz ir jārisina daudzi jautājumi saistībā ar ekonomisko stimulēšanu un arī darba vietām. Pirmajā reizē šķiet, ka tas nesanāca, bet jebkurā gadījumā ir ļoti lieliski, ir burvīgi tas, ka tagad ir šāds konkrēts plāns. Manuprāt, jautājums par to, ka ir nepieciešams šāds mērķēts plāns, ir patiešām pozitīvi. Ir nepieciešams veids, kā sasaistīt iestādes ar, eh, ar Eiropas investīciju banku, un mums jārunā par šo sviru, kas patiesībā sasaista cilvēkus ar finansējumu. Te mēs, piemēram, varam runāt par pilsētu domēm, kas beidzot varēs saņemt to atbalstu, ko viņas jau sen ir meklējušas un pirmajā reizē neizdevās iegūt. Tādēļ uh, Vienkārši gribētu teikt, ka man, man ir viens īsts jautājums. Vai jūs bijāt gaidījuši padomē, ka būs jāstar, jāstops ar kādiem šķēršļiem? Un otrs jautājums, cik ātri jūs domājat, ka jums izdosiet, izdosies iegūt piekrišanu no padomes un parlamenta, vai jūs sagaidāt, ka šis plāns tiks bez jebkādām ierunām pieņemts? Paldies! Paldies, Klod Turmes lūdzu! Komisāra kungs, paldies par šo priekšlikumu, kas eh, ļoti labi atbilst eh, tam, ko arī parlaments ir pieprasījis pērn sarunās, un eh, arī es to augstu vērtēju. Mans jautājums, es mēģināšu to uzdot īsi. Vakar padomē ar ministriem Jums, vai jums jau bija laiks parunāt ar ministriem par šiem grozījumiem, jo Parlaments eh, arī ir iesaistītā puse šajā priekšlikumā, un, un jautājums ir par to, vai mums eh, te būs vairākums padomē. La parola kolēga Balčitis, jo e vorrei. Balčitis kungam tagad būs vārds. Un runātāju saraksts šobrīd tiek slēgts. Vēl aizvien 5 vai 6 cilvēki ir pieteikušies runāt. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, pateikties komisāra kungam un eh, apsveikt viņu par eh, viņa aktīvo darbību, aktīvajiem lēmumiem kopumā, lai varētu uzlabot eh, enerģijas eh, situāciju un eh, arī darbu pie kopienas energosistēmām, energoizolācijas likvidēšanā. Un šeit solidaritāte ir ļoti svarīga. Bez solidaritātes mēs nesasniegsim mūsu mērķus un es biju ļoti patīkami pārsteigts par jūsu nostāju attiecībā uz sarunām ar noteiktām trešajām valstīm. Eiropas, jūs norādījāt, ka sarunas ar šīm trešajām valstīm Eiropas līmenī ir jāvada, un man ir prieks par jau paveikto, un es ceru, ka ka ne tikai 114 miljoni, bet vairāk līdzekļu tiks padarīti pieejami kopējo energosistēmu veidošanai, lai, lai ne tikai eh, nosau jau pieminēto valstu energoprojektiem būtu līdzekļi, bet eh, situācija visā pasaulē varētu uzlaboties. Paldies! Inču, prigo. Inču kungam vārds, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu jums pateikties par šo iniciatīvu un par labo gribu, ko esat izrādījuši apgūstot šos fondus. Vairāk kolēģi jau ir arī minējuši, ka vienīgā problēma ir tāda, ka šie atlikušie līdzekļi šķiet ļoti mazi, jo īpaši tad, kad ir runa par ēku energoefektivitāti. Protams, ka mēs jūs atbalstām un mēs vēlētos jūs lūgt eh, arī, arī turpmāk eh, ļaut mums piedalīties šajā konkrētajā jomā un mums palīdzēt. Panie komisārzu, dziękuję bardzo. Eh, nākamā kolēģe Babiņškas kundze. Pateicos komisāru par to, ka mēģināt uzturēt ar mums labas attiecības, un mēs arī ceram par to, ceram, ka gadījumā, ja radīsies nesaskaņas starp uh, komisijas nostāju un Eiropas parlamenta pozīciju, un arī padomas pozīciju, jūs atbalstīsiet uh, Eiropas parlamentu, jo mēs uh, ļoti iestājamies par solidaritātes ideju enerģētikas jomā, kas ir arī jūsu sirdī tuva tēma. Uh, Mans jautājums ir par Nabuko projekta līdzekļu izlietošanu. Jūs norādījāt, ka daļas no tā varētu eh, netikt īstenotas, ka daļa no līdzekļiem nevarētu tikt izlietot. Es gribētu zināt, kā tad īsti tas notiks. Allora completiamo gli interventi e poi il commissario risponderà a tutti. Labi. Tas nozīmē, ka runātāju sarakstu daļa arī būs pabeigts. Odī kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, jūs jau minējāt, ka mūsu attiecības, mūsu savstarpējās attiecības ir ļoti labas, un man prieks, ka arī esat paturē, turējies pie sava solījuma. Redzu, ka esat, nu jau, visai labi iepazinies ar šo situāciju. Tādēļ gribētu jums uzdot jautājumu, vai jūsuprāt Eiropas Savienība iegulda pietiekam lielu finansējumu lielāko problēmu risināšanai. Ja mēs runājam par finansu problēmām, tad reizēm tas tā varētu būt, bet pilsoņi vēlas redzēt attīstību. Jūsu nozarē šis līdzsvars ir vērojams visai labs, bet ja mēs palūkojamies, kas ir ieguldīts Galileo vai ITER, uh, Un um, tas ir tas, par ko mums stāstīja arī Klausa kungs. Tad es gribētu beigās jautāt, vai jūsuprāt tas ir pietiekami? Gribētu tātad jautāt, vai konkrēti enerģētikas jomā ir ieguldīts pietiekams finansējums. Paldies, saka priekšsēdētāji, ka Tāras kundzī. Mēs uzklausīsim visus jautājumus sākumā un tad dosim vārdu atbildēt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, esam ilgi dikti gaidījuši šo priekšlikumu, un mums liels prieks par to, kā jūsu priekšlikums ir noformē, noformulēts. Tas, mums prāt, ir efektīvs, tas ir pietiekami straujišs, tiek runāts par 114 miljoniem eiro. Protams, ka ir līdzfinansējums, ir arī Eiropas investīcija banka, ir arī struktūra fondi, tas nozīmē, ka kopējā summa ir patiešām lielāka. Jebkurā gadījumā es gaidu, ka tā pieaugs arī tādēļ, ka uh, ir finansējums, kas vēl nav izmantos, nu to gan mēs decembrī tikai redzēsim. Bet man ir radušās bažas par to, ka uh, netiek pietiekami samazināta birokrātija šajā uh, procesā, jo sarunās mēs ilgi un dikti cīnījāmies par ekonomikas atvesaļošanas paketi, jo ir nepieciešams tagad cīnīties ar klimatu pārmaiņām, ir nepieciešamas darba vietas uzreiz, un liels finansējums nonāk pie ilgtermiņa projektiem ar ilgu plānošanas laiku, ilgu īstenošanas laiku, līdz tas patiesībā šie projekti nonāk līdz brīdim, kad ir vērojami arī rezultāti. Bet šobrīd pašreizajā situācijā Eiropā ir nepieciešams projekts, kuru var aizsākt jau ļoti drīz, un ja sarunās jums ir nepieciešams atbalsts, uh, lai procedūras padarītu vienkāršākas reģionālam līmenim, vietējam līmenim, tātad uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti, varat paļauties uz parlamenta atbalstu, jo mēs aizvien lielākā mērā tagad saprotam, ka mums nepieciešami strauji projekti, kas saistīti ar energoefektivitāti, kas Eiropā radītu darba vietas jau šogad un nākamgad, nevis pēc, pēc desmit gadiem 2020. gadā. Paldies! Paldies, ka priekšsēdētāji Gireka kungs lūdzu. Liels paldies, komisāra kungs. Jāsaka, 114 miljoni izklausās pēc īstas dieva dāvanas. Nu, es gan ceru, ka pat lielāks finansējums varētu parādīties, ka šī summa varētu pat pieaugt. Šeit mēs runājam par ļoti būtisku jautājumu, jautājumu, uh, ko pieminē, ko Vācija ir ļoti veiksmīgi atrisinājusi, un tas pats attiec arī uz vairākām citām valstīm uz rietumiem no Polijas. Kas attiec uz reģionālajiem fondiem, tad tikai 2% no šī finansējuma nonāca ēku. Tātad ēku uh, pārbūvē vai um, siltināšanā vai remontos. Un, kas attiec uz ātri veicamiem projektiem, tad šo veco ēku pārbūve varētu radīt visai ātru efektu, tādēļ, ka nav nepieciešams izstrādāt šeit nekādus ēku plānus. Un tādā veidā tiek radīts arī daudzas darba vietas. Tātad, kas attiecas uz jaunajām dalībvalstīm, tad lūdzu domājiet arī par dzīvojamo ēku remontu. Paldies! Šad, šadokungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies arī komisāra kungam. Gribētu tikai vienu lietu noskaidrot. Mēs runājam par šo 97% apgūšanu attiecībā uz finansējumu, un 3% ir 114 miljoni. Un tas ir tas, kā es saprotu šo situāciju. Vai nav tā, ka 97% no tā finansējuma, kas ir apgūts projektos, vai nozīmē, ka nav vairāk projektu, kas finansējumu nav apgūši? Jautājums, kā, kā, kas notiks nākotnē? Ci, ir projekti, kas nav apgūti, ir projekti, kas ir atcelti, vai tie radīs precedentu, un vai tādos gadījumos finansējums atgriezīsies un tiks izmantots tieši tādiem pašiem mērķiem, kā piemēram energoefektivitāte. Paldies! Kristiāna Elīkungs, lūdzu. Komisāra kungs dzīvojamo ēku uh, sektora struktūra ir sadalām divās daļās - jaunās valstis, kurās ir bijušās socialistiskās struktūras, uh, Eh, tur eh, dzīvojuma ēku sektors veidoja 60-70%. Un eh, jautājums, runājot par energoefektivitātes tēmu, ir par vidējā sektora iesaistīšanos, par, par investīcijām šajās dzīvojamo ēku sabiedrībās. Un Un uh, jautājums ir par to, vai uh, šim uh, sektoram, šī sektora kontekstā nevajadzētu apsvērt Eiropas investīciju bankas instrumentus, lai padarītu pieejams finansēšanas mehānismus, kas nepaļautos tikai uz tīrā veidā subsīdijām. Un šīs dzīvojamo ēku sabiedrības e, šobrīd e, ir, ir saņēmušas investīcijas, bet e, bankām ir problēmas piedalīties turpmākajos investīciju posmos un, un, un, un, un dalību valstu tiesību akti padara šo situāciju bieži vien sarežģītāku, tāpēc jautājums ir par, par finansēšanu šajā sektorā, jo ir valstis, kurās šis dzīvojamais sektors ir strukturēts pavisam citādāk nekā jaunajās uh, dalību valstīs vai, piemēram, Austrumvācijas eh, federālajās pavalstīs. Un uh, varbūt, ka vajadzētu apsvērt, kā te varētu uh, kombinēt uh, finansēšanas iespējas. Uh, Eh, tostarp arī Eiropas investīcija bankas iespējas šim mērķim. E, Pēdējie divi runātāji vēl ir pieteikšies, lūkšu izteikties pavisam īsi. Rivazjē kungs un Tikau kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, man bija patiešām prieks redzēt, ka mūsu mērķis ir samazināt siltumnīcas efektu radošo gāzu emisijas. Nu, tātad man tiek būtībā centrā likts energoefektivitātes jautājums. Gribētu uzdot jautājumu. 4 miljārdi eiro struktūra fondos un tātad mērķis ir Eiropā panākt energoefektivitāti un tādējādi arī sasniegt mūsu 20% mērķi. Būs nepieciešama aptuveni 100 miljardi eiro tam. Bet, ja mēs runājam par šo Eiropas fondu, kas ir Eiropas investīciju banka, arī cit, tātad valsts depozītu bankas, nu, es domāju, ka būs nepieciešams lielāks finansējums jebkurā gadījumā, bet nepieciešams ir veicināt, lai arī privātās bankas iesaistīto šajā procesā un samazinātu seg gāzes. Uh, Jūsu pieņemtā pozīcija būs ļoti būtiska, lai varētu motivēt arī uh, privātās bankas iesaistīties um, Eiropas investīciju bankas uh, darbībā. Paldies! Uh, gada sākumā Komisija pieminēja vienu miljardu eiro, kur vajadzētu atvēlēt energoefektivitātes veicināšanai, tad uh, nāca regula, tad nāca viedo pilsētu jeb Smart Cities iniciatīva, kur tika norādīts, ka tikai tie līdzekļi, kuri netiks izmantoti ekonomikas atvesaļošanas programmā, varēs tiks izmantoti Smart Cities programmā. Mums ir prieks par to, ka atkal būs iespējams izmantot šos 114 neapgūtos miljonus, taču ar to ne tuvu nepietiek. Un es gribētu arī jautāt, kāda ir jūsu sadarbība ar komisāru Hānu? 2010. gada vidusposma pārskats par fondu apgūšanu ir jāpiemina šeit. Un nākamā gada, nākamā budžeta periodā, vai jūs esat uh, plānojis varbūt uh, palielināt proporciju energoefektivitātei no 4% uz lielāku? Visāri jau lejas tā. Paldies! Komisāra kungs, esat uzklausījuši, uzklausījis ļoti daudz jautājumu, ceru, jums pietiks laika arī uz tiem atbildēt. Lūdzu. Paldies par jūsu argumentiem, par jūsu izteikumiem. Lielos vilcienos jūs domājat līdzīgi kā es, un, protams, ka uh, tie pārsniedz uh, šos 114 miljonus, tas ir kā piliens jūrā. Uh, bet uh, ir jāizlemj, ko mēs konkrēti darīsim ar šiem līdzekļiem. Un, uh, Protams, ka uh, mēs kopā ar parlamentu un padomi uh, runāsim par uh, stratēģiju. Mēs esam izstrādājuši grozījumus regulā, uh, lai uh, līdz uh, martam varētu pagarināt eh, šo līdzekļu atgūšanu, līdz ar to mēs esam ieguvuši laiku. Un, protams, te pirmām kārtām būs runa par atjaunojamajiem energoavotiem un energoefektivitātes. Un eh, tiks atvēlētas noteiktas summas tam. Šobrīd mēs eh, strādājam pie tā, lai uh, daudziem konkrētiem projektiem eh, tomēr tiktu atstāt līdzekļi. Es esmu ļoti optimistisks attiecībā uz Nabuko, bet eh, šie līdzekļi varēs tiks ieguldīt tikai tad, ja Nabuko tiks eh, sāks, sāks darboties. Un par līdzekļu pārpalikumiem mums vajadzēs katru eiro. Un nākamā gada martā, kad būs uh, beidzies termiņš, būs eh, jābūt skaidrībai, un eh, kas tad īsti notiek ar šiem līdzekļiem, vai tie tiks atskaitīti atpakaļ vai nē. Un eh, te būs runa par šiem konkrētajiem diviem mērķiem un ne par ko citu. Tā kā Eiropas investīcija banka strādā profesionāli, tā noteikti varētu radīt lielāku pievienoto vērtību. Uh, Runājot par kapacitāšu palielināšanu, manuprāt, šīs atjaunojamo enerģiju tēmas un eh, infrastruktūras jautājumi ir eh, jārisina saistīti un eh, es esmu iepazinies ar visiem projektiem Piemēram, Švārcvaldē ir, ir ievērojama pretestība, vērojama, un ir problēmas, un eh, kas, kas dara mani bažīgi, bet. Un ir bažas par to, ka ne visas no enerģijām ir atjaunojamās enerģijas. Mums vajadzētu cīnīties par infrastruktūru, vajadzētu cīnīties par, eh, par uzkrāšanu. Un Ir jāveidojas jaunai, jaunai eh, tehnoloģiju paudzei, un šī programma ir arī enerģētikas programma, bet pirmām kārtām tā ir ekonomikas atveseļošanās programma, un mēs ceram, ka es dalību valstis kaut kādu turmāko gadu laikā izkļūs no krīzes, Protams, eh, ir skeptiski izteikumi, bet oficiālās eh, prognozes paredz izaugsmi gandrīz visās dalību valstīs jau nākamajā gadā, un mums vajadzētu atjaunot ekonomikas atveseļošanos, mums ir jāstrādā ātri, lai veidotu darba vietas, palīdzētu rūpniecībai, būvniecībai, pakalpojumiem, un tāpēc termiņš martā, abi, abi šie mērķi, un katrs eiro tiks uh, novirzīts šiem mērķiem. Padome ir balsojusi pozitīvi, mēs jūs varam informēt. Dalību valstīm ir bijuši jautājumi par to, vai tam vispār vajadzētu dalību valstu līdzekļus piešķirt komisijai un parlamentam. Tie ir būtiski, tie ir pamatjautājumi. Un ar šiem jautājumiem ir cieši saistīts tas, kādas energo problēmas Eiropa var atrisināt un kādas nevar. Un kādas var atrisināt lokālā mērogā, decentralizētā mērogā, protams, daudzas, bet ne visas. Vakar bija e, veiksmīgas sarunas ar Polijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas enerģētikas ministriem. Mēs runājām par gāzes infrastruktūru un bija ziņojums par, e, ener, par strāvas infrastruktūru. Bez mūsu programmas vakardienas tikšanās nebūtu nesus augļus. Mums ir zināma autoritāte gan mērķu īstenojamībā, gan solidaritātē, un uh, mums ir jārisina izšķirošie jautājumi kopīgi, bet uh, krīze pastāv un tā attieksies arī uz nākamajiem finansēšanas periodiem. Uh, Eiropā ir jāatbalsta pētniecība, eh, jāsakmē projekta izstrāde, jāuzlabo infrastruktūra, un eh, Eiropas budžetā nākamajos gadu desmitos ir eh, šiem mērķiem jāatvēl noteiktas budžeta pozīcijas un jāregulē Eiropas līmenī. Radīsies jautājums arī par to, cik uh, veiksmīgi jūs varat sadarboties ar uh, jūsu kolēģiem uh, citās komitejās, cik veiksmīga ir jūsu darbība. Un uh, ir bijis jautājums, ko mēs darām dzīvojamā energoefektivitātes jomā. Uh, un eh, ir jāparaugās, kas ir eh, paveikts jau pēdējos gados - automobīļu nozarē, transporta nozarē, e, enerģētikas tautsēmniecībā. Ēkas vēl ir liela telpa attīstībai, liela iespēja krātuvi darbam un arī CO2 izmešu samazināšanai. Tāpēc mēs strādājam ar eh, kolēģiem, uh, kopā, lai, lai varētu strādāt arī pie šiem sektoriem un, un lai mūsu uh, ēkas kļūtu jaukākas un labākas, lai uh, energoprojekti ēkās uh, virzītos un lai arī šajā jomā tiktu sasniegt mērķi. Tāpēc es uh, esmu apņēmies eh, sadarboties un arī ar kolēģi Hānu. Eh, pagājušā piekdienā bija infrastruktūras konference Madridē, un es teiktu, ka infrastruktūras tēma ir eh, saistīta gan ar gāzi, gan ar strāvu, galvenokārt ar strāvu. Baltijas jūras reģionā, Ziemeļjūras reģionā, arī Turcijā, Moldāvā, Gruzijā, Ukrainā. Šie jautājumi būs vieni no svarīgākajiem. Pēc tam, kad uh, mēs esam iepazinājuši, iepazīstinājuši jūs ar, eh, ar, ar mūsu struktūrām, jautājums ir uh, par to, kāda risinājuma tad ir saprātīgi. Privātās, eh, privātā sektora jautājumi, izpētes jautājumi būs svarīgi. Un es esmu gatavs runāt par enerģētikas jautājumiem, un pie tiem mēs atgriezīsimies vēl arī rudenī. Paldies! Ringraziamo moltissimo il commissario anche per aver dovuto appunto affrontare una così lunga Esam ļoti pateicīgi komisāra kungam par uh, to, ka atbildēju uz tik daudziem jautājumiem. Paldies jums un uh, novēlu jums visu to labāko. Minuto per eh, cambiare i nostri relatori. Dažas minūtes, lai varētu nomainīties runātāji. Proseguiamo questo pomeriggio di lavori molto intenso. Labi, turpināsim, turpināsim šīs pēcpusdienas darbu. Lūdzu, ja jūs dodaties projām, atstājiet. Lūdzu, dariet to ātri un turpināsim ar mūsu darba kārtību. Es vēlos aicināt uh, Alberto Patočniku, kurš ir nesen apstiprināts energoregulatoru sadarbības aģentūras atcera uh, direktora amatā. Šī institūcija nesen tika izveidota, un uh, Čečestera kungs kā referents ir ielicis uh, lielu darbu šajā jautājumā. Un tagad es aicinu aģentūras direktoru Patočniku uz desmit minūšu runu, kurā viņš iepazīstinās ar aģentūras darbu, tās plāniem, prioritātēm. Un pēc tam došu vārdu viedokļu apmaiņai mūsu komitejas dalībniekiem. Lūdzu, doktor Patočnik. I'm extremely grateful and honored. Man ir liels gods un prieks būt šodien diviem sludēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka jūs parlaments pārstāvat Eiropas pilsoņus, un nereti mēs par to aizmirstam, kad runājam par liberalizāciju, par reformām, par kopējo tirgu, ka tas viss ir jādara, lai dotu labumu enerģijas patērētājiem. Un es vienmēr cenšos arī pats to paturēt prātā. Un otrs iemesls ir tāds, ka es saprotu, ka parlaments ir viens no labākajiem sadarbības partneriem aģentūrai, sagatavošanās fāzē attiecībā uz trešo pakotni. Kad es saņēmu uzaicinājumu šeit uzstāties, uh, Es uzreiz domāju par diviem jautājumiem. Pirmkārt, par īsu atskatu uz progresu aģentūras tapšanā, un otrkārt, arī iezīmēt nedaudz perspektīvu uzdevumiem, prioritātēm, ar ko aģentūrai būs jāsaskatās turpmākajos mēnešos un gados. Un tad par abiem pēc kārtas. Kā jau jūs ziniet, gan administratīvā, gan arī padomas padome ir eh, izveidota, un viņi man ir nozīmējuši kā direktoru. Un tagad, eh, kad mēs uzsākam aģentūras izveidošanu, es vēlos pieskarties trījiem aspektiem. Pirmkārt, eh, darbinieku pieņemšana, otrkārt, atrašanās vieta Un, kā jūs jau ziniet, darbinieki tie būs 42 plus līdz 10 eh, nacionālie eksperti. Tā tas šobrīd izskatās. Un pirmās septiņas vakances tika publicētas eh, māja sākumā, un četras vēl tika nopublicētas vakardien. Darbinieku rekrutēšanas process attiecas uz eh, pamat komandu aģentūrai kas mēs jau esam sākuši darbu, un tur, turpmāk mēs plānojam pieņemt darbā vēl cilvēkus, lai organizētu aģentūras darbu Ljubljanā. Šiem cilvēkiem mēs ceram sākt atlases procesu drīzumā, atsevišķiem no viņiem jau jūnijā, un mēs ceram to pabeigt pirms augusta. Tad vēl tiks publicētas vairākas vakances, vēlāk šomēnes un nākamajā mēnesī, un līdz gada beigām es ceru, ka vismaz puse no darbiniekiem jau būs pieņemti darba, vai arī vismaz rekrutēšanas process jau būs pavirzījies, un pārējie mums pievienosies nākamajā gadā. Kas attiecas uz telpām, tad es eh, strādāju ar eh, komisiju, lai atrastu piemērotas biroja telpas aģentūrai. Mums ir eh, vairākas, eh, vairākas iespējas, tās visam ir sešas, un eh, Slovenijas valdība jau ir piedāvājusi vairākus variantus. Un es plānoju arī apmeklēt šīs telpas un arī uzņemt kontaktus ar Slovenijas valdību par šo jautājumu. Telpu atlasē cerams notiks augustā un plānojam, ka līdz gada beigām mēs jau ievāksimies šajās telpās. Respektīvi, sāksim operacionālās aktivitātes Briselē, bet pēc tam pāriesim uz Ljubļinu. Un maijā, kad pilnībā uzsāksim savu darbību, tas notiks Ljubļinā. Mēs esam nosūtījuši Slovenijas valdībai projektu par mūsu aģentūru, jo šī būs pirmā kopienas institūcija, kas darbosies Ljubljanā. Un šī vienošanās uh, tiks virzīta uz parlamentu, un vēlāk mēs ceram vasarā panākt vienošanos un parakstīt to septembrī. Kā jūs redzat, joprojām esam pašā sākumā, taču mēs centīsimies iespējami ātri virzīties uz priekšu. Kas attiecas uz prioritātēm, tad ir divas daļas iekšējās un ārējās prioritātes. Iekšējās prioritātes man pašam uh, ir rekrutēt labu darbinieku komandu un izveidot uh, labu darba atmosfēru un labas darba attiecības gan aģentūrā, gan abās padomēs. Cita prioritāte ir izveidota. Uh, In place by March next year apelācijas padomi, kas varētu notikt nākamajā gadā, jo pastāvēs iespēja iesniegt apelācijas caur šo apelācijas padomi, un visbeidzot pēdējā iekšējā prioritāte ir iekārtoties Ljubljanā pēc pagaidu perioda Briselē. Kas attiecas uz ārējām prioritātēm, mans redzējums un mans mērķis ir pabeigt vai vismaz eh, censties pabeigt eh, kopējo enerģētikas tirgus izveidošanu mana mandāta beigās, līdz mana mandāta beigām, kas ilgst piecus gadus. Ja runājam par eh, neatliekamajām prioritātēm, tūlītējām, tad tā ir sektora attīstība, lai izveidotu kopēju iekšējo tirgu kas ir aktuāls šobrīd, un viena no aģentūras, viens no aģentūras pienākumiem būs izveidot uh, vadlīniju ietveru, lai šo programmu prezentētu parlamentam mēneša beigās. Un te jau parādīsies, kurās jomās aģentūra strādās kā prioritārās. Es pieļauju, sagaidu, ka tās uh, attieksies uz uh, vadību, uh, uz kapacitāti, uz eh, atrašanās vietu, tad arī uz līdzsvarošanu gan gāzes sektāram, gan citiem, un šis, es uzskatu, ir pats svarīgākais. Uz eh, šo vadlīniju ietver bāzes, tiks attīstīts eh, tīkls. Esmu ļoti pateicīgs par darbu, ko regulātori ir veikuši pēdējā mēneša laikā, jo tas ir piedāvājis plašu materiālu aģentūrai, lai tā varētu darbot, uzsākt darboties, kad ievāksies savā birajā. Tad vēl ir desmit gadu tīklu attīstības plāni. Runa ir par Eiropas uh, pārraides tīklu, kas tiks prezentēts pēc marta, un aģentūra dos savu viedokli par šiem attīstības plāniem. Tad tāpat arī būs statūti un dalība, par ko aģentūra sniegs savu viedokli, un tas ļaus asociācijām darboties atbilstoši. Visbeidzot, es vēlētos arī organizēt monitorēšanas un konsultācijas funkciju aģentūras iet, aģentūrai, jo uzskat tas ir ļoti nozīmīgi, lai attīstītu tirgu. Priekšsēdētājs kundze. Noslēgumā vēlos arī pastāstīt par savu vīziju un pieju, kā aģentūrai vajadzētu strādāt. Proti, uzskat, ka aģentūrai jāfokusējas uz regulējumu, un te ir jābūt tehniskai pieejai, politikas ietverā, pieejamās politikas ietverā, un te arī ir jāpiedalās politikas ietvera veidošanā, piedāvājot savu viedokli un rekomendācijas parlamentam, padomēji, nacionālajiem regulātoriem Uzskatu, ka mēģināsim turēties tālāk no politikas, taču būšu priecīgs, ja kurā gadījumā diskutēt ar politiķiem, jo es uzskatu, ka politiķi pārstāv mūsu galvenos interesētās puses. Jūs varat paļauties uz aģentūru un uz mani, kā uz tehniskajiem konsultantiem, un es vēlētos uh, strādāt kopā, radot kopi vienotu enerģijas tirgu. Grazie, doktor Potošņika. E iniciamo di... Liels paldies Patošņika kungam. Dekvadrasi kungs ir pirmais runātājs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, un liels paldies Patošņika kungam par to, ka izskaidrojāt situāciju. Pirmā lieta, ko gribētu jautāt. Nu, sākumā gan novēlēšu jums labu veiksmi jaunajā, jaunā uzdevuma veikšanā. Es saprotu, ka, nu, darbs nebūs viegls, bet tas ir ļoti interesants. Tādēļ gribētu jums sniegt palīdzību saistībā ar konkrētu jautājumu, ko pieminējāt. Jūs tātad teicāt, ka mītne atrodas Ljubļānā un ir ļoti daudz pienākumu, un viens no tiem ir būt atbildīgiem par infrastruktūru un ēkām. Varbūt uh, mēs no savas puses varētu jums piedāvāt ekspertu grupu, kas varētu atvieglot jautājumu risināšanu saistībā ar ēkām un galveno mītni. Nu, protams, ja jums ir nepieciešama palīdzība, atbalsts, viedoklis, atzinums, tad gribētu jūs informēt, ka šī uh, konkrētā ekspertu grupa var jums sniegt izpal izpalīdzīgu roku. Turklāt, Patošņika kungs, es vēlētos jo īpaši uzsvērt to, ka parlaments ir vēlējies un tiecies izstrādāt aģentūru, kas var funkcionēt kā regulējošā iestāde integrētā Eiropas enerģijas tirgū. Esam šo konceptu uh, parlamentā aizstāvējuši par šādas aģentūras izveidi, un vienmēr, uz, vienmēr esam uzsvēruši, ka vēlamies izveidot tādu spēcīgu varenu aģentūru. Protams, gan mums ir jāpanāk arī vienošanās ar padomi, un tā visa rezultāts varbūt nedaudz nesasniedza tās mūsu cerības un vīziju. Mēs gribējām patiešām tādu spēcīgu aģentūru, bet jebkurā gadījumā esam tomēr spēruši lielu soli uz priekšu, un ņemot vērā šīs aģentūras funkcijas, pārraudzības iespējas, kā arī visus noteikumus, iespējas izstrādāt projekts un tā tālāk, ja jūs visus šos elementus pareizi izmantosiet, tad es domāju, ka jūs sniegsiet patiešām lielu ieguldījumu un es arī domāju, ka jums izdosies pieņemt lēmumus par ļoti svarīgām lietām, kas saistīta ar regulā, um, regulators sadarbību, un tie būs arī lēmumi, kas ir tiešām par lieliem svarīgiem pārobežu jautājumiem. Savstarpējā sasaiste mums Spānijā šis jautājums šķiet ļoti aktuāls. Uh, Tajā pašā laikā arī iesaistītajām dalībvalstīm tās reizēm ir pret uh, transporta sadarbību un šo savstarpējo sasaisti. Gribētu jautāt, kādā veidā jūs kā šī sadarbības aģentūra rauga, raudzītos uz sekojošu hip, hipotētisku gadījumu? Kādā veidā jūsu aģentūra varētu atrisināt šāda veida gadījumu, kad kāda konkrēta dalībvalsts neatbalsta pārrobežu sadarbību šādā jomā? Paldies! Paldies, Dekas Tiljo kundze lūdzu. Paldies. Lielas paldies priekšsēdētāji. Gribētu pateikties arī Patošņika kungam. Vēlētos jūs sveikt šeit, sveicu jūs manas grupas vārdā. Esmu grupas koordinātori. Šobrīd šīs divas aģentūras pēdiņās uzsāk darbu, tātad divas aģentūras, ko apstiprinājusi uh, apstiprinājis parlaments un šī komiteja iepriekšējā sasaukuma laikā. Viena ir tātad Eiropas elektronisko komunikāciju regulātoru aģentūra, un otra ir jūsu aģentūra. Krū, komisārs Krūs vakardien mums paziņoja, ka vakardien beigu, beigu beigās padomē tika apstiprināts, ka Eriksona mītnes vieta būs Rīgā. Tas nozīmē, ka abas šīs aģentūras vienlaicīgi uzsāks darbību ar visai vienlīdzīgām arī pilnvarām. Un es domāju, ka jūsu aģentūrām būs arī jāsastopas ar visai līdzīgiem šķēršļiem. Viena no šīm problēmām būs atkarība no um, nacionālajiem regulātoriem, vai arī tātad cik lielā mērā tie ir atkarīgi no jums. Manuprāt, šis jautājums varētu radīt problēmas gan jūsu aģentūrai, gan arī, gan arī otrai aģentūrai, veicot savu, savus darba pienākumus. Ja mēs runājam par enerģi, energo, enerģiju, vai jūsuprāt šī problēma ir pietiekami liela, lai tas tiešām būtu arī šķērslis, nu, vismaz darbības sākumā, jūs izmantojot jūsu pilnvaras. Un, ja jūs tā arī uzskatāt, tad gribētu jautāt, kāds varētu būt iespējamais risinājums. Nu, fakts ir tāds, ka vai mums tas patīk vai nepatīk, dažās dalībvalstīs tā ir patiešām liela problēma. Paldies, Baldimata kundze, lūdzu. Paldies! Paldies, Patošņīkā kungs, arī es sākumā vēlētos jūs apsveikt un gribētu novēlēt labu veiksmi jūsu darbā. Domāju, ka jūs apzināties, cik uh, svarīgs jums ir šobrīd pienākums ļoti arī grūtos laikos. Un es domāju, ka jūs jau arī dzirdējāt, ka parlaments būtu vēlējis, lai šai aģentūrai ir lielāka loma un lielākas pilnvaras, bet, nu, jebkurā gadījumā jūs uh, esat uzņēmušies pilnvaras ļoti grūtos laikos, laikos, kad viss plūst un mainās, šī Lisabonas līguma ēra, un mēs tiecamies uz kopi, kopīgiem enerģētikas projektiem vai uz kopīgu enerģētikas plānu. Iepriekš dzirdējām arī par to iespēju um, izveidot Eiropas enerģētikas kopienu. Un tas viss tikai parāda, ka piegāžu drošība, konkurētspēja un Eiropas ekonomikas ilgspējība, kā arī izvēlēto mērķu sasniegšana, šie visi as, aspekti ir tiešā veidā saistīti ar enerģētiku. Un kas attiecas uz jūsu komentāriem par šo desmitgadu programmu saistībā ar tīkliem? Kolēģis Vidal Kvadras kungs jau pieminēja šo jautājumu, un man rādās jautājums, kāda veida iniciatīvas un kāda veida iespējas jūsu aģentūrai būs, lai varētu atrisināt uh, fragmentācijas sistēmu, kas šobrīd pastāv Eiropas Savienībā saistībā ar programmu veidošanu, saistībā ar tī, tātad enerģētikas, naftas, gāzes, arī elektrības tīkliem. Un šis ļoti svarīgais jautājums, kas saistīts ar savstarpējo sasaisti. Otrs jautājums saistībā ar patērētājiem. Jūs pieminējāt, ka mēs bieži vien aizmirstam par Eiropas patērētājiem, kam vajadzētu būt patiesībā nu, visu lietu centrā. Diskusijās par trešo enerģētikas paketi mēs, piekri, mēs vienojāmies par tiesību hartu elektroenerģijas patērētājiem. šis jautājums kļūst aizvien svarīgāks, jo ir novērojamas ļoti sliktas zīmes attiecībā uz cenu attīstību elektrības tirgu, un jo īpaši tam jāpievērš uzmanība, ja mēs domājam par finansu situāciju šobrīd. Situācija ir patiešām nopietna, tādēļ man ir jautājums, kāda veida iniciatīvas jūs plānojat veikt, lai varētu nodrošināt Eiropas enerģijas patēriņ, patērētāju tiesības un lai vi, tātad nodrošinātu vai piemērots arī zemus um, cenu elektrībai. Paldies! Sartorī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es, tāpat kā iepriekšējie runātāji, vēlētos sveikt jauno aģentūras direktoru mūsu vidū šodien. Liels paldies par jūsu sniegto zino, ziņojumu, par izklātīto informāciju, un bija liels prieks arī dzirdēt par vienmēr, par tām problēmām, ar ko ir vienmēr jāsastopas, kad tiek izveidots kas jauns un aizsākts kāds jauns projekts. Šīs problēmas ir visai ātri jāatrisina, lai darbs varētu sākties un lai aģentūra varētu ķerties pie saviem patiesajiem pienākumiem. Tas ir amats, tie ir pienākumi, ko parlaments savās diskusijās uzskatīja par ļoti būtiskiem un kurus ir nepieciešams paveikt. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par patērētāju interesēm un tad dalību valstu interesēm un pēc tam trešajā vietā par Eiropas interesēm, tas nozīmē, ka mums nepieciešams visai ātri, visai salīdzinoši ātri harmonizēt dalību valstu intereses. Nu, tas būtu tas pirmais solis. Ja mēs plānojam nonākt pie vienota enerģētikas, enerģijas tirgus, tad mums nepieciešams vienoties par harmonizētiem noteikumiem. Un jūsu aģentūrai šajā konkrētajā procesā būs būtiska loma. Jūs jau arī norādījāt, kāds ir izvēlētais ceļš, kāda veida progresam būtu jānotiek, un es domāju, ka Šie jaunie noteikumi paredzēs, ka jums ir ļoti cieši jāsadarbojas ar padomi, ar komisiju un arī ar mums, un, protams, ka tas, nu, nav tā, ka palīdzēs jums veikt savu darbu ātrāk. Tad jums būs arī jāvērs pie dalībvalstīm ar rekomendācijām un ar ieteikumiem. Man ir divi jautājumi. Pirmais, kādi ir jūsu termiņi? Protams, ka nu, termiņus vienmēr ir grūti izpildīt, bet jebkurā gadījumā ir ļoti labi, ja termiņi ir noteikti. Jo īpaši, ja mēs runājam par enerģijas tirgu harmonizēšanu dalībvalstīs un Eiropā kopumā. Otrs jautājums. Kādi ir jūsu plāni attiecībā uz darba metodēm? Mēs patiešām ceram, ka parlamentam būs svarīga loma jūsu darba metodēs un kādi ir jūsu plāni risināt problēmas starp valstīm. Tāpat kā iepriekšējā runātāja, arī es esmu nedaudz uztraukusies par viedokļu atšķirībām saistībā uz savstarpējā sasaisti enerģijas tirgū, kas nākotnē un pat nā, tuvāko mēnešu laikā varētu būt ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, Klot Durmis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un um, es uzskatu, ka pirmais direktors uh, šādai institūcijai ir tas, kurš zināmā veidā var izveidot šo institūciju. Kā jau Alehu minēja, mēs aicinām no jums stingrāku pieju. Atcer, lai tas, kas tika pieminēts uh, Itālijas gadījumi, Mironi, kad vēl nebija kopējā tirgus un neviens par to nebija dzirdējis. Kaut ko tādu, kas gan tiesiski, gan politiski, uh, kam būtu jēga un kas sniegtu stingrāku regulējumu. Tāpat šorīt koordinātoru tikšanās laikā šorīt mēs nolēmām izveidot grupu ar šīs komitejas uh, locekļiem, lai tā būtu parlamenta deputāta grupa, kas regulāri kontaktēsies un monitorēs jūsu aktivitātes. Man ir viens pavisam konkrēts jautājums šodien. Mums ir 12 enerģētikas kompānijas, kuras pārstāv 95% naftas un gāzes pārdošanas apjoma. Mēs nevaram viņas regulēt ar 27 nacionālajiem regulātoriem. Līdz ar to, kāds ir jūsu priekšstats par to, kā atcer varētu palīdzēt paaugstināt līdz augstākajam iespējamam līmenim šo pieeju un to, kā 27 nacionālajie regulātori regulē šo kopējo Eiropas tirgu. Paldies! Yeah. Jā, danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ir ļoti labi, saka Rībīga kungs, ka mēs šeit veidojam jaunu ietvaru, un es pateicos eh, jums par to, ka uzņēmāties šo pienākumu. Eh, runa šeit ir par to, ka šī eh, jaunā institūcija kļūtu par jaunu iesaistīto pusi un, un iesaistītos arī dalību valstu vidū, arī dalību valstu tirgiem palīdzētu. Uh, kļūt aktīviem citos tirgos. Un uh, rodas līdz ar to jautājums eh, par eh, pieņemšanas procedūru. Mans pirmais jautājums ir tāds, vai, vai jūs jau runājāt atcer par labāko praksi attiecībā uz šo pieņemšanas procedūru? Un uh, otrais jautājums ir par to, ka uh, Šodien priekšpazienā koordinatoru sanāksmē mēs nolēmām, ka komisijas lēmumu par eh, strāvas eh, tīklu kompensācijām eh, pārunāsim, te jau notika balsojums un. un aptuveni 100 miljonu eiro ir plānots piešķirt eh, šiem eh, strāvas eh, tīkliem, trešo pušu strāvas tīkliem. Un kā atcer plāno strādāt pie šī komisijas lēmuma, vai tā pievērsīsies šim, šī lēmuma īstenošanai, un vai tā varēs likt galdā konkrētus risinājumus? un, un sniegt savu ieguldījumu šajā debatē. Paldies vārds kolēģi Modī. Euh, euh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos pievienoties uh, maniem kolēģiem un apsveikt uh, direktoru ar stāšanos amatā. Mans jautājums, cik caurspīdīgi būs uh, lēmumi aģentūra? Uh, Un vai tas ir jūsu spēkos publicēt šos lēmumus? Un kā jūs plānojat uh, tos darīt pieejams uh, parlamenta dalībniekiem? Un vai tas jau ir iekļauts jūsu regulējumā? Mēs esam ļoti interesēti caurspīdīgumā visās institūcijās. Pirms es dodu vārdu Patočnikungam, Es arī vēlos uzdot īsi jautājumu. Pirmkārt vēlos viņam pateikties un ceru, ka šis caurspīdīgums un kopējas apskaides sekos. Protams, veidojot šādas aģentūras, ir ļoti sarežģīti pēc tam konstatēt, kas notiek. Un tādēļ šī informācija ir svarīga. Otrakārt, vairāki runātāji atzīmēja, ka parlaments šajā un telekomunikāciju sektorā mēs vēlētos redzēt spēcīgākas aģentūras, kas ir arī vairāk integrētas Eiropas līmenī. Līdz ar to tas, ko mēs sagaidām, tas ir ļoti augstas prasības, taču es negribētu, lai tās būtu pārāk augstas. Uh, ņemot vērā to varu, ko statūti pārēdz aģentūrai. Un ja es varu sniegt rekomendāciju, es uzskatu, ka jums ir jāinterpretē šīs instrukcijas augstākajā iespējamā līmenī, ja mēs vēlamies redzēt uh, harmonizētu tirgus integrāciju. Un Tām noteikti ir jābūt Eiropas, nevis atsevišķu valstu līmenī, taču mums arī jāskars ar realitāti teksta galva versijas izskatā, kas tika pieņemts parlamentā un padomē, taču mūsu, tas, ko mēs sagaidām, tas ir spēcīgākais, lo, spēcīgākā loma no, no jūsu aģentūras. Paldies jums par labajiem vēlējumiem, par šo jauno izaicinājumu. Atvainojos. Uh, ka es iespējams visiem atbilstēšu angliski, lai visiem ir vieglāk saprast. Vēl Kvara kungam vēlos pateikties par jūsu piedāvāto atbalstu, praktisko jautājumu risināšanā. Es eh, nākamajā otrdienā uzzināšu, cik Sarežģīts būs šis uzdevums atrast telpas un iespējams arī pieņemšu jūs piedāvājumu. Tādēļ pateicos jums. Turpinot ar nākamajiem jautājumiem, es uzskatu, ka bija šis jautājums par starptautisko sa par savstarpēju saistību un par spējām pieņemt uh, lēmumus. Un es uzskatu, ka mums, mūsu lomai jābūt vairāk kohēzijas lomai. Un tad, ja mēs runājam par jautājumu, kas ir saistīts ar par to, ko aģentūra var darīt integrācijas ziņā, ir vairākas lietas, ko mēs varam darīt. Pirmkārt, aģentūra sniegs savu viedokli par uh, desmit gadu tīklu attīstības plānu un tad par šo plānu atbilstību, lai atbalstītu iekšējo tirgu un, ja aģentūra uzskatīs, ka šie plāni ierobežo konkurenci vai ierobežo iespējas attīstīt tirgus starp atsevišķām dalību valstīm, tad mēs to arī norādīsim. Tāda ir aģentūras loma. Un aģentūras loma būs arī risināt uh, pašreizējās kapacitātes jautājumu. Aģentūrai būs konsultatīva loma. Un no otras puses mēs arī varam iejaukties, ja nacionālajie regulātori nespēja risināt uh, savstarpējās kapacitātes jautājumus starp uh, dalību valstīm. Un šajos abos gadījumos aģentūrai ir lēmuma pieņemšanas spēks, kas ir saistošs iesaistītajiem. Tad ļaujiet man arī pieminēt, ka aģentūra nepārveidos kopējo ietvaru, ja mēs runājam par ekonomiski dzīvotspējīgiem jautājumiem, tad tas, ko pieminēja Kastiljo kundze par regulatoriem, tas ir nozīmīgs jautājums attiecībā uz enerģētikas pakotni un prasībām no neatkarīgajiem regulatoriem. Trešā pakotne pieprasa, lai regulatori būtu neatkarīgi no industrijas, pieprasa, lai regulatori uh, ir diezgan neatkarīgi no administrācijas. Kad šī pakotne tiks īstenota, un es arī vēlos redzēt, kā tas tiks darīts atsevišķās dalību valstīs, standartiem nacionālajiem regulatoriem jābūt augstākiem nekā pašreiz. Bet te vēl joprojām ir iespēja administrācijai veidot regulatorus tādus, lai tie būtu labāk nekā šobrīd. Cerams, ka nākamgad būs labāki un ietkarīgāki regulatori, un tas, acīm redzot, arī palīdzēs aģentūras darbam, jo ir vienkāršāk strādāt ar neatkarīgiem rektoriem, jo tiem ir politiskais mandāts no dalību valstīm. Tad runājot par jautājumu, par enerģijas patērētāju tiesībām. Es piekrītu jums, kā jūs minējāt, šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Uzskatu, ka aģentūra palīdzēs patērētājiem divos veidos. Pirmkārt, veicināt konkurenci un vienotu tirgu. Un konkurence Mēs sagaidām pazeminās cenas. Un atbilstoši manai pieredzēji ar Itālijas regulātoru, cenu paziņu, pazeminājums ir sagaidāms. Un, ja mēs varam pabeigt iekšējā tirgus izveidi, tad patērētājiem būs gan labāks elektrības piedāvājums, gan labākas cenas. Un viens no aģentūras galvenajiem mērķiem ir tas, ko es jau pieminēju ar šiem tīkliem, un kas ir saistoši attiecībā uz uh, tīkla vadīšanu un vienot tirgus veidošanu. Tāpat aģentūrai arī ir atbildība monitorēt cenas, un aģentūra sekos līdz tam, kā cenas veidojas atsevišķās dalību valstīs. Un te ir arī vieta mūsu rekomendācijām attiecībā uz nacionālo regulējumu kā arī uz parlamentu un komisiju. Sartori kundze runāja un interesējās par harmonizāciju un par termiņiem. Es cerētu, ka mēs varētu būt ambiciozāki nekā tikai harmonizēt. Mēs varētu integrēt tirgus Te es pieminēju atsevišķas ietveru vadlīnijas, kuras uzskata par prioritārām un kuras uh, tiks attīstītas no aģentūras puses un kuras tiks publicētas pirmajos aģentūras darbības mēnešos. Un tas, ko ir darījuši regulatori, kas ir ļoti daudz, aģentūra varēs turpināt. Un šajās jomās, ko jūs pieminēja, Mēs gribētu to gal, kā galveno prioritāti izvirzīt vadlīnijas, kas tiks iesniegtas parlamentam vēlāk šomēnes. Taču domāju, ka uz nākamo gadu tiks uh, izsniegtas šīs vadlīnijas, kas veicinās uh, šo procesu attiecībā uz tīkla kodiem. Un aģentūra pārliecināsies, lai tie tās atbilst vadlīnijām. Un šie soļi, kas atrodas gan savā ziņā ārpus aģentūras kontroles, taču mēs ceram, ka tas uh, tiks ātri izdarīts un sekos nākamie soļi, kas attiecas uz attiecībām starp dažādām valstīm. Kā jau minēju, aģentūrai ir atbildība iejaukties, ja regulātori valstīs uzskata un piekrīt, ka aģentūra ir pieņemta lēmums, vai arī viņa nepiekrīt, un pēc 6 līdz 12 mēnešiem šis lēmums pāriet uz aģentūru, jo aģentūrai ir atbildība iesaistīties, ja ir domstarpības starp atsevišķiem regulatoriem. No Turmasa kunga vēlos atzīmēt, ka tagad ir labāk, ja tās bija 12, ja tie bija 12 uzņēmumi, tad es uzskatu, ka regulējumam ir jānodrošina, lai tirgu ir konkurētspēja un konkurence iespējams nodrošinās to, ka uzņēmumi neizmantos ļaunprātīgi savu pozīciju, savu spēku tirgu, jo lielāks ir iekšējais tirgus, jo lielāka ir konkurence starp lielajiem nacionālajiem vai reģionālajiem uzņēmumiem, kas iespējams nav nemaz tik lieli visā ES līmenī. Šie ir izaicinājumi, šie ir mērķi tirgus integrācijai pirmkārt, un es pievērsīšos tam, lai tirgus tika monitorēts, un mēs esam gatavi pievērsties un ziņot jums vai komisijai. Rubiga kungs, jūs runājāt par procesu, kādā atcer apstiprinās un vai mēs sekosim labākajai praksei. Uzskatu, ka atcer ir lieliska iespēja izmantot uh, visu Eiropas regulatoru pieredzi. Man ir pieredze ar Itālijas regulātoru, kur es darbojos Florencē vairākus gadus, un mēs arī apmainījāmies ar viedokļiem par dažādu regulatoru praksi, un mēs varam daudz mācīties no nacionālajiem regulatoriem par labāko praksi, un ceru, ka atcer ieviesīs šo labākās prakses kultūru no dažādām Eiropas vietām un gaidu ar nepacietību, kad varēšu strādāt ar šiem labajiem, labākajiem regulatoriem. Ja runājam par kompensāciju mehānismu, šis ir viens no jautājumiem, kas ir attiecībā uz 714. Eh, regulu varētu tikt eh, atrasināts pirms aģentūra uzsāk savu monitorēšanas funkciju, un mēs par to ziņosim parlamentam un padomēji. Udīkungs. Aģentūrai ir mandāts konsultēt par visiem tās kompetencē esošiem jautājumiem un mums būs konsultācija periods. Es vēlētos izmantot labāko pieredzi, ko atsevišķi regulātori ir attīstījuši. Aģentūra sekos šo regulatoru pēdās. Visi lēmumi būs caurspīdīgi, tie tiks publicēti kopā ar atbalstošo atbilstošiem materiāliem, izņemot tos, kuri ir konfidenciāli. Un visbeidzot, priekšādātājas kundze, es apzinos, ka no mums tiek sagaidīts daudz, no manis un no maniem līdzstrādniekiem, un es ceru, ka aģentūra spēs arī attaisnot to. Paldies! Grācie, grācie, direktor. Paldies, paldies, direktor. Mēs jums vēlam veiksmi. Mums te bija virkne atbildi uz uzdotiem jautājumiem, un uh, mūsu viesi vienmēr atbild uz jautājumiem, un paldies jums par jūsu devumu.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 Proseguiamo i nostri lavori, chiedendo ai nostri ospiti di accomodarsi. Varbūt turpināsim eh, mūsu darba kārtību, saka priekšsēdētāji, lūgsim mūsu viesus apsēsties. Jā, lūdzu. Vai es varu uzdot jautājumu pašā sākumā par metodēm. Šķiet, ka mums būs 45 minūtes. Varbūt, ka mēs varētu uzdot trīs jautājumus un tad saņemt atbildes, nevis apkopot 10-12 jautājumus, jo tad atbildes nebūs uh, precīzas. Varbūt, ka apstāsimies pie trim jautājumiem vienā reizē, lai tie top atbildētu, un tad uzdosim nākamos. Jā, labi, es jums piekrītu, saka priekšsēdētāji. Tātad, kā jau teicu, laipni lūdzam mūsu viesi. Kintāna Triasa kungu no pētniecības e, ģenerāldirektorāta un Franku Brisko uzņēmumu Fusion for Energy direktoru. Un e, pirms es došu vārdu viesiem. vēlos uh, norādīt, ka šeit būs runa par ITER projekta pašreizējo situāciju un iespējamo notikumu attīstību saistībā ar darbu programmu, runājot par kodola sintēzi un enerģijas iegūšanu tās ceļā. Uh, Un es eh, varētu varbūt jūs lūgt eh, runāt arī par finansēšanas jautājumiem. Un eh, mēs vēlamies gūt priekšstatu par to, vai finansējums būs pietiekams vai nē. Un es vēlētos jūs arī lūgt ļoti skaidri pateikt un nosaukt atšķirīgo dažādo šī projekta izstrādes fāžu modalitātes. Uh, Es došu vārdu vispirms eh, ģenerāla pētniecības ģenerāla direktāta eh, direktoram Oktavī Kvintānam Triesam vārdu. Labvakar, saka Triesa kungs. Vispirms es gribētu teikt, ka 2006. gadā tika noslēgts nolīgums ar Eiratomu un citām pusēm, to starp Koreju, ASV, Krieviju un citām. Nolīguma pamatā bija divas fāzes un uh, cenu izmaksu aprēķins. 2007. gadā tika veikts neatkarīgs izvērtējums, un uh, šīs izmaksas līdz ar to gandrīz dubultojās. Mērķis bija nodrošināt uh, ITER eh, panākumus ar saprātīgām izmaksām Eiropas nodokļu maksātājiem un ar pieņemamu riska pakāpi, un eh, komisija izstrādāja virkni nosacījumu, tostarp arī uzticām izmaksu izvērtējumu, izmaksu politikas stratēģijas realistisku grafiku, un saprātīgu projekta pārvaldi visos līmeņos. 2009. gada novembrī Eiropas Savienības padoma atkārtot apstiprināja tās vienbalsīgu atbalstu ITER e, būtisku izmaksu pieauguma kontekstā, un komisija kopš tā laika ir e, turpinājusi strādāt pie tā, lai nodrošinātu šo nosacījumu izpildi. Pirmām kārtām runājot par izmaksu izvērtējumu, Izmaksas ir detalizēti izpētītas ar ekspertu palīdzību, un šķiet, ka šobrīd mums ir e, maksimāli labākais aprēķins, kādu šajā posmā bija iespējams veikt. Izmaksas sasniedz 7,2 miljārdus. ITER būvniecības e, fāzē, kas turpināsies līdz 20. gadam, kā šobrīd problēmas liecina. Politikas pasākumi ir īstenoti dodot prioritāti ITER organizācijai un Eiropas kopuzņēmumam Fusion for Energy, un šī stratēģija, šo stratēģiju tātad ir pastāvēts. Stratēģija ir uzlabota un faktori, faktori, kur dēļ Eiropa 2009. gada novembrī noliedza, noraidīja agrāko grafiku, tātad šie faktori ir eh, daļai novērsti. Pašreizējais eh, grafiks eh, šķiet Eiropai tehniski pieņemams. Attiecībā uz projekta saprātīgu pārvaldi komisija uzņēmās iniciatīvu ierosināt Fusion for Energy pārvaldes izvērtējumu, uh, Šis izvērtējums tika veikts 2009. gada otrajā pusē, un tajā tika secināts, ka vajadzīgas radikālas pārmaiņas organizācijā un aģentūrā, kas valda kultūrā, lai aģentūra nonāktu tādā situācijā, ka, tā, ka Eiropas e, pienākumi pret ITER tiktu izpildīti 2010. gada janvārī. E, amatā stājās e, Franks Brisko, jaunais direktors un viņš sāka restruktūrizēt eh, Fusion for Energy aģentūru. 2009. gada jūnijā tika izveidots ITER eh, pārvaldes izvērtējums, un tajā tika skaidri norādīts, ka ir vajadzīgas pārmaiņas gan augstākā līmeņa pārvaldē, gan arī organizācijas struktūrā. Šobrīd tiek nodrošinātas uh, augstākās vadības pārmaiņas, kas bija vajadzīgas, un tās visticamāk notiks turpmākajās nedēļās. Komisija ir, eh, komisija plāno nosūtīt paziņojumu gan padomē, gan parlamentam par ITER situāciju un uh, sadarbību ITER jomā, un šī paziņojuma galvenā doma ir uh, saprātīgi tērēt Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļus, Eiropas eh, Savienības institūcijas, eh, padome, komisija un parlaments ir apņēmušies nodrošināt, ka programma virzās par, pa pareizo ceļu un eh, plāno nodrošināt te pienācīgu atbalstu gan tā izstrādes procesā, gan darbības procesā. Eiropas Savienībai nevajadzētu atkal saskarties ar līdzīgu procesu kā Galileo gadījumā, uh, šāda tipa process ir eh, nevēlams projekta ilgtspējai, Eiropas Savienības resursiem un mūsu attiecībām ar eh, mūsu starptautiskiem partneriem. Dalību valstīm ir jāapņemas eh, un jāuzņemas atbildība par ilgtermiņa pienākumu izpildīšanu pret ITER. Dalību valstu apņemšanās principā garantēt pietiekamu finansiālu atbalstu ITER tā uh, veidošanas un darbības fāzēs ir ļoti būtisks tā ilgtspējai. Mūsu starptautiskie partneri gaida, lai Eiropas Savienība atbalstītu tā saucamā baseline projekta pieņemšanu no ITER padomas puses. Un līdz ar to arī šī projekta kopējās izmaksas. Uh, Šis projekts tiks pieņemts nākamajā ITER padomas sanāksmē jūnija vidū 2010. gadā Ķīnā. Komisija uzskata, ka tā var atbalstīt baseline pieņemšanu tikai pēc tam, kad tiks nodrošināts eh, padomas politiskais atbalsts vajadzīgajam finanšu pamatam ilgtermiņā un tādējādi tiks stiprināta arī Eiropas Savienības uzticamība kā uzticamai un uh, saprātīgai partnerei starptautiskā līmenī. ITER realizācija ir ļoti svarīga, bet to nevar izdarīt saprātīgā veidā uz e ES 2020 stratēģijas prioritāšu rēķina, un uh, šis princips ir jāņem vērā, strādājot pie jebkura risinājuma. Runājot par projekta finansēšanu 1,4 miljārdi eiro 2012. līdz 2014. gadā, un te es runāju par saistību apropriācijām, komisija ir gatava nākt klajā ar atbilstošiem priekšlikumiem, kad būs panākt vienošanās par ilgtermiņa saistībām. Šādi priekšlikumi ļautu izmantot visus pieejamos fondus, uh, atbilstoši starpinstitūciju vienošanās notiekumiem, budžeta procesiem un saprātīgai finanšu pārvaldei atbilstoši Eiropas parlamenta stratēģijām un atbilstoši arī Eiropas 2020 stratēģijai. Paldies par uzmanību, priekšsēdētāji! Grazie, doktor Quintana Trias. La parola al dottor Frank Brisco. Paldies! Gintana kungam, tagad vārds Brisko kungam. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Un pirmām kārtām man vajadzētu paskaidrot, ka es eh, esmu nācis ar prezentāciju, taču, eh, kad man lūdza vairāk koncentrēties uz izmaksu problēmām, kas ir pašreizējo problēmu centrālais punkts, tad, eh, nu, es uzstāšos ar īsāku prezentāciju, kas ir vērsta uz šo tēmu, bet es joprojām esmu gatavs atbildēt arī uz jautājumiem par jums nosūtīto materiālu. Pirmām kārtām īsumā vēlos paskaidrot, kas ir ITER. Tātad eh, pirmām kārtām tas ir instruments, kā demonstrēt eh, kodolu sintēzes eh, ekonomisko dzīvotspēju, un jūs redzat attēlu slīdrādē Jā, priekšsēdētāji saka, šeit ir pārāk daudz gaismas, vai tas rada problēmas? Tātad, jā, šī prezentācija ir veidot, lai mēs varētu uzdot jautājumus. Consentiamo, consentiamo. Scusate, sorry. Prego. Prego, c'è una presidenza che risponde. Prego. Eh, consentiamo al nostro ospite di svolgere il suo intervento, pregandolo magari di andare un po' al nocciolo delle questioni, dando per scontato che i colleghi conoscono. Priekšsādātāja aicina runātāju pāriet uz nākamo jautājumu, jo tas ir uh, pamatjautājums no komitejas. Es nerunāšu pārāk ilgi, tātad uh, jūs varat redzēt, cik sarežģīts ir ITER un daudzpusīgs. Kas piedalās ITER? Mans kolēģis eh, Trijas kungs jau paskaidroja, tas ir starptautiskas sadarbības projekts eh, starp pusēm, kas ir eh, norādītas šajā attēlā. ITER konstrukcija būs svarīga, lai mēs saprastu izmaksu jautājumus. Uh, Dažādās šī instrumenta daļas ir sadalītas 85 pakotnēs, un tās ir sadalītas starp septiņām pusēm, kā norādīts uh, attēla labajā pusē. Tātad uh, lielākā daļa devuma ITER labā ir uh, aprīkojuma piegādāšana, nevis līdzekļu nodrošināšana. Es atkal parādīšu ITER iekārtas attēlu. Uh, Te būs eh, dažas no tehnoloģijām, kuras būs jānodrošina Eiropai, te ir supervadītāji magnēti, vakuum trauka fragmenti, kuros varēs notikt kodola sintēzes reakcija, arī eh, pirmā norobežojuma, pirmās sienas fragmenti un arī reaktora, reaktora apakšējā daļa, kas būs svarīga reakcijām. Uh, Šī ir ITER atrašanās vieta, prognoze pēc desmit gadiem, šī vieta jau pastāv, tā šobrīd kalpo kā platforma, bet būvdarbi šajā vietā vēl nav sākušies, tiem vajadzētu sākties nākamajā mēnesī, kad sāksies pirmās celtnes būvēšana un arī tiks veidots pagrabs vislielākajai ēkai šajā diagrammā, un līgumi jau par šo darbu ir noslēgti. Uh, Pāriesim pie izmaksu jautājuma. Manuprāt, ir svarīgi norādīt, ka ITER būvniecība ir projekts. Tas ir ļoti liels projekts, kuru mēs uzņemamies, un es vienkārši vēlējos vērst jūsu uzmanību uz četriem uh, parastajiem projektu aspektiem. Ap, apmēri, grafiks, izmaksas un risks tie visi ir savstarpēji saistīti. Piemēram, ja mēs mēģināsim steidzināt eh, grafiku, tas nozīmēs, ka projekts kļūs dārgāks. Šajā slaidā es arī vēlos eh, norādīt, kā tiek sadalīta atbildība starp dažādajām organizācijām, jo īpaši ITER organizācijas starptautiskā komanda ir atbildīga par uh, projekta izstrādes apmēriem, atvēru, aptvērumu un vispārīgi par to, kādas iespējas tiks iekļautas un kādas nē. Būvniecības grafiks arī ir ITER organizācijas ziņā. Turpretī izmaksas un risks ir lietas, ko galvenokārt uzņemsies uzņēmums Fusion for Energy Eiropas vārdā un citas organizācijas – citas eh, ITER nolīguma puses, jo īpaši organizācijas, kas eh, nodrošina atbilstošu aprīkojumu un līdzekļus eh, starptautiskajai komandai. Man nešķiet, es nedomāju, ka jūs ļoti skaidri varat redzēt ciparus šajā slaidā, taču tie atbilst skaitļiem paziņojumā, kurus Eiropas komisija ir izplatījusi parlamentam. Uh, taču šie skaitļi parāda tikai izmaksu veidošanos kopš 2001. gada aprēķiniem līdz mūsdienām. Un eh, tie parāda arī, eh, kā izmaksas tiek sadalītas starp eh, aprīkojuma nodrošināšanu līdzekļu, nodrošināšanu un citiem aspektiem. Mēs jau vēlāk varam atgriezties pie šīs daļas. Uh, Tālāk ir slaids, e, kura mērķis ir parādīt dažus no iemesliem, kāpēc ir pieaugušas izmaksas. E, jau Kintāna Trijas kungs tos pieminēja, bet ir svarīgi saprast, kāpēc šīs izmaksas ir pieaugušas, ja mēs vēlamies tās tagad kontrolēt. Un tāpēc īsumā numur viens 2001. gada projekts e, nebija gluži pilnīgs un uh, tas tika atzīts arī projekta ziņojumā jau tolaik. Otrakārt, 2001. Eh, gada projekts bija ļoti vispārīgs. Tas uh, tika veidots, lai to varētu piemērot jebkurai vietai pasaulē, un to vajadzēja pielāgot kaderā šai un e, šajā vietā notiek reizēm zemestrīces, piemēram, un tāpēc e, ēkas vajadzēja būvēt uz milzīgiem izolatoriem. Trešais punkts. Sākotnējā projektā bija daži riski, un kopš tā laika ir e, iekļautas papildu iespējas, kas ļautu samazināt šos riskus līdz zemākiem līmeņiem, taču tas padarīja projektu dārgāku. Uh, Ceturtais iemesls ir inflācija, kas uh, ietekmēja materiālus, no kuriem šī iekārta tiek veidota, jo īpaši dažus metālus, un šī inflācija bija daudz augstāka par prognozēto sākotnējā izmaksu aprēķinā. Piektais punkts uh, attiecas uz to, kas jau tika minēts dažos no manis pieminētiem punktiem projekts. Uh, vēl joprojām nav pabeigts, tātad darbs vēl joprojām ir jāiegulda, piemēram, cilvēku stundu izmaksas, papildu iespēju izmaksas, bet par to jau es runāju. Sestais punkts. Daudzas no organizācijām, kas ir iesaistījušās šajā projektā, ir pavisam jaunas, jo īpaši ITER organizācija Kadarešā, Fusion for Energy Barcelonā un citas līdzīgas organizācijas eh, un iesaistītās puses Bija vajadzīgi trīs gadi, lai izveidotu šīs organizācijas, lai uh, savāktu personālu, lai sāktu darboties procesi, lai sāktu darboties pašas organizācijas, un līdz ar to projekta grafiks tagad ir paildzinājies par trim līdz četriem gadiem, un līdz ar to ir pieaugušas arī izmaksas. Visu beidzot ir pieaudzis arī iesaistīto pušu skaits salīdzinot ar 2001. gadu, un tas ir palielinājis arī izmaksas jo savstarpējā saikne starp šīm pusēm ir kļuvusi sarežģītāka. Runājot par aprēķinu uzticamību, man ir daži argumenti. Pirmkārt, aprēķins ir izskatījušas neatkarīgas struktūras vairāk nekā vienu reizi gan, gan starptautiskās organizācijas aprēķinus, gan arī Fusion for Energy aprēķinus. Otrakārt, Ir svarīgi pateikt, ka izmaksas tagad ir stabilizējušās. Galvenie pieaugumi jau bija konstatēti 2008. un 2009. gada sākumā, un kopš tā laika turpmākie pieaugumi specifisku iemeslu dēļ ir bijuši diezgan nelieli. Papildus mēs eh, šobrīd jau esam gala fāzē, līguma slēgšanā, un uh, iepirkuma izmaksas atbilst uh, daudz maz aprēķiniem. Projekts ir pavirzījies uz priekšu. Projektēšanas papildu fāze ir gandrīz beigusies, un ir mazāk darāmā palicis līdz būvniecības pabeigšanai, un līdz ar to ir mazāk darba palicis. Uh, mūsu riskos ir iekļautas arī iespējas, eh, aprēķinos iekļautas iespējas ietvert papildu riskus ražoša, mm, komponentu ražošanas un salikšanas fāzēs, bet eh, projektos, eh, tik vērienīgos projektos, mēdz gadīties, ka gadās neprognozēt riski, bet tos parasti risina tad, kad tie rodas. Un uh, Es vēlētos parunāt arī par uh, dažiem darbības posmiem, kas jau ir veikti, un uh, lai, lai, lai apturētu turpmāko izmaksu pieaugumu. Tātad šis ir mans beidzamais slaids. Pirmām kārtām, tā kā ir dalīta atbildība starp interorganizāciju un pašmāju aģentūrām, piemēram, Fusion for Energy, uh, Mēs eh, ciešāk sadarbojamies ar ITER organizāciju, lai apturētu tālākas izmaiņas mm, vērienā vai grafikā, kas varētu radīt izmaksas. Mēs arī mēģinam rast veidus mazināt izmaksas mūsu darbā, un ikreiz, kad gadās izmaksu pieaugums, piemēram, kad mēs saņemam uh, iepirkuma dokumentus par kādu mm, nepieciešamu aprīkojumu daļu vai ko citu, mēs sākam nopietni apšaubīt, vai šis iepirkums ir vajadzīgs. Uh, priekšsēdētāja lūdz runātāju apstāties. Viņš saka, jā, ja jūs vēlaties, es šeit apstāšos un ļaušu jums uzdot jautājumus. Paldies. Atvainojiet, ka pārtraucu jūs, bet uh, jūs vienmēr varēsiet iekļaut atlikušās lietas jūsu atbildē. Rivazī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka šeit tiek jautāts komisija, padomi, parlamentārieši ir lūguši, ir, viņiem ir lūgt atbildi, bet, lai jūs varētu saņemt atbalstu, jums ir vajadzīga uzticēšanās. Bet tas, ko es šeit redzu, ir ekspertu novērtējums, un te ir runa par līdzekļiem 2,7 miljārdu apmērā. 30% pieaugums. Nu, tas uh, ievērojami iedragā jūsu argumentus. Kadarašā ir uh, zemestrīces, zemestrīces ir arī Japānā. Uh, inflācijas pieaugums. Maz ticams, ka tas varētu sasniegt 30%, vai nu jūs jau no paša sākuma nepietiekam izvērtējāt izmaksas, kā tas notika? Piemēram, Somijai pārdotās iekārtas gadījumā 2 miljārdi un tad pēkšņi 6 līdz 7. Un pirmām kārtām te ir nepietiekams izmaksu izvērtējums. Un tad jūs sakāt, jā, izmaksas pēkšņi ir pieaugušas. Otra lieta, ko es patiešām nesaprotu, ir, kad es pāraugos uz, uz, uz, uz, uz šiem darbības aspektiem, kuriem nav vērt, veikta atkārtota izvērtēšana, tās pašas darbības izmaksas un nojaukšanas izjau, izmaksas. Es zinu, ka jūs atgriezīsieties pie mums pēc dažiem gadiem un teiksiet, jā, ir vajadzīgi vēl daži miljārdi, jo radušās papildu izmaksas, darbības izmaksas. Tāpēc es gribu, lai revīzijas palāta izpētītu ITER izmaksas, jo pretējā gadījumā visām dalību valstīm nāksies dārgi maksāt par šo par šo uzpūsto rozā ziloni. Un iespējams mums par to nāksies vēl maksāt ap 2050. gadu. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Es sveicu šeit direktoru kungu un ģenerāla direktoru kungu, un es viņiem no sirds pateicos par viņu sniegto informāciju. Es neatbalstu kolēģis teikto. Manuprāt, mēs šeit runājam par pētniecību. Un pētniecībā ir eh, jāņem vērā konkrēti aspekti un jāpielieto konkrēti mehānismi, ja mēs paraugāmies uz to, cik daudz līdzekļu mēs uh, pirms desmit gadiem atvēlējām pamatprogrammai, tad uh, mums jāsacina, ka šie dati ir diezgan realistiski. Es atbalstu šo projektu, mēs šobrīd atrodamies enerģētikas krīzē, uh, Un, eh, lai no šīs krīzes izkļūtu, mums ir vajadzīga enerģētikas stratēģija, kas eh, Eiropiešiem varēs nodrošināt eh, labāku un uzticamāku energoapgādi. ITER projekts kalpo šim mērķim, un es vēlētos šeit nosaukt, minēt piemēru, proti kodola enerģija varētu izmantot arī mierīgiem mērķiem, Tas ir enerģijas avots, kas ir tīrs un nerada nekādas CO2 emisijas, vēl bez Ķīnas, Indijas, Japānas un ASV. Eiropa arī ir spējīga uzņemties vadošo lomu, un tāpēc šis projekts ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībai. Te ir runa arī par daļēji politisku jautājumu. Cik tālu man zināms, Šis projekts ir vienīgais pētniecības projekts, eh, ko koordinē Eiropas Savienība, un ja mēs šeit šķitīsim nedroši un nestabili, tad eh, mūsu partneri nevarēs, tad, tad nevarēs gluži mums palīdzēt, un mums ir vajadzīga neatkarīgi energoavoti, un mums ir jāizlēmi, kuras finanšu iespējas šeit ir labākās. Šķiet, ka Eiropas investīcija banka te nebūs labs risinājums, un arī uh, finanšu līdzekļu restruktūrizācija te nepalīdzēs. Tas varētu arī negatīvi ietekmēt e ES 2020 stratēģiju, tāpēc es atbalstu risinājumu, kas uh, Eiropas Savienības dalību valstīm ļautu kopīgi atbalstīt šo projektu. 27 dalību valstis un Šveice varētu šim projektam atvēlēt 1,4 miljardus eiro, un es atbalstu šo risinājumu. ITER projekts ir ļoti pozitīvi vērtējama iniciatīva, uh, un varētu kalpot par piemēru pētniecības jomā un atomenerģijas jomā. Pirms neilga laika es apmeklēju KIT institūtu Kārlsroē un pajautāju direktoram, kāds tad izskatās uh, grafiks un kādi ir uh, kādi ir eh, rezultāti. Es gribētu to jautāt arī direktoram. Labi, varbūt eh, apstrādāsim šos jautājumus, apkopojot tos divos blokos. Un eh, Odīkungs, Mik un tad citi runātāji, lai visi varētu izteikties. Jā, paldies. Uh, Tikai viena īsa piezīme pirms es ķeros pie jautājuma. Mani ļoti pārsteidza tas, ka 2001. gadā hmm, jau, jau bija darbs pie šī, šī projekta, pie šī reaktora, un eh, tagad es eh, pēkšņi uzzinu, ka mēs bijām atbalstījuši vēl nepabeigtu projektu. Manuprāt, tas ir ļoti skandalos paziņojums. Uh, varbūt kolēģi šeit Eiropas parlamentā, kas atbalstīja šo ITER, varbūt varētu atbildēt, eh, eh, cik, cik, cik, cik eh, pabeigtam ir jābūt šim projektam, lai tad nākotnē varētu kaut ko prognozēt. Otrkārt, tas, kas man šobrīd interesē, ir kāpēc padome pagājušajā nedēļā nevarēja vienoties par uh, tālāko finansējumu. Es gribētu zināt, uh, kādi dažādie izmaksu scenāriji Eiropas komisijā ir sagatavoti un uh, kādi tad ir šie, šīs finansēšanas situācijas, par kurām tiek diskutēts vai, vai, vai tiek apsvērtas kādas atlikšanas iespējas, ja, ja šis projekts vēl nav gatavs, vai varbūt mēs te runājam par samazinātu eh, kodolsintēzes eh, pētījuma ieviešanu. Varbūt par eh, reaktoru vēl būs atsevišķs pētījums, un vai tiek diskutēts arī par to, vai būtu iespējams varbūt pilnībā atteikties no projekta, jo šāda veida izmaksu pieaugums varētu likt par to domāt, ka šis jautājums ir nopietni jāizskata. Kādu scenāriju šeit ir sagatavojusi komisija? Tad es man interesē, kā tad īsti notiks, vai būs kāda papildu konkurences padome, kas par to lems. Un uh, ja šādas padomas nebūs, kas lems par papildu finansējumu, vai ITER padome, padomas sanāksmes tiks vispār atliktas, un kā jūs to redzat komisijā? Sì. Piccola confusione perché avevo dato la parola al collega Remek, non so se la traduzione neliels samulsums mēģināja dot vārdu Remeka kungam. Lūdzu. Priekšsēdētāji, es šeit eh, neko nekomentēšu, es gribētu vienkārši uzdot vienu jautājumu vai drīzāk izteikt tādu īsu piezīmi. Personīgi man šķiet, ka ITER projekts eh, ir vērtīgs, jo kad cilvēki pirmoreiz ieguva uguni, viņi no tās baidījās, viņi baidījās no riska apdedzināties, un šis risks joprojām pastāv, taču uguns ir cilvēkiem ļāvusi ievērojami progresēt, un kodolsintēze arī ir uh, ļoti progresīva metode, un es uzskatu, ka mēs to kādu dienu apgūsim. Maksas izmaksas ir ievērojami pieaugušas, bet uh, kā šī izmaksu palielināšanās atspoguļojas arī citu partneru gadījumā, kas ir iesaistīti šajā projektā. Uh, Vai arī citi partneri to izjūt un kāda ir citu partneru nostāja? Paldies. Minūtī. E mancano solo due interventi. Terms, eh, odi, no. Vēl tātad divi runātāji. Turmsu kungs. Un pēc tam dosim vārdu arī pēdējiem runātājiem. Turms, um, ehm, eh, Brezina. Hm? E odi. Diamo la parola. Tātad Bredzīlā kungs un tad Odī. Izteiksimies lūdzu pavisam ātri, kolēģi. Lūdzu, izsakieties ātri, bet ļoti skaidri, saka priekšsēdētāji. Kiko Minčā, prigu. Kurš tā tad sāks? Tātad izsakāmies lūdzu konkrēti. Brisko kungs. Jā, iespējams, es sākšu ar to jautājumu, kas tika uzdots par um, iekārtu dizainu. 2001. gadā patiešām bija izstrādās ļoti labs dizains. Tā bija tātad pilna iekārta. Kad es saku, ka tā nebija pabeigta, tas nenozīmē, ka tā bija puspabeigta, bet vispirms uh, bija vēl tādas dažas neizdarītas lietas, bet vairums to sistēmu, no kā sastāv šī iekārta, bija izstrādātas. Bet jo īpaši, kas attiecas uz interfeisu vai saskartnēm starp sistēmām, vai arī uz sasaisti starp sistēmām, tur viss det līdz pēdējai detaļai nebija vēl izdarīts. Nu, tādā ziņā es biju domājis, ka dizains nebija pabeigts. Vēl kāda lieta, ko pieminēja, ka šī Vieta vēl nebija izvēlēta, un tas nozīmē, ka arī dizains nebija piemērots, adaptēts konkrētajai vietai. Un tas nozīmē, ka arī šajā lietā bija vēl darbs darāms. Un treškārt tā lieta, ko gribēju teikt. 2001. gadā šis dizains bija apmierinošs, bet bija daži dizaina aspekti, kuri šķita, ka varētu radīt risku uh, iekārtas darbības galaposmā. Un kopš tā brīža šie jautājumi ir atkal pārskatīti, un tagad ir pieņemts lēmums papildināt iekārti ar vēl pap, papildus um, elementiem. Un, manuprāt, tas ir pamatotu iemeslu dēļ, ka tagad varam uzskatīt, ka dizains ir pabeigts un arī uzlabots bet, protams, ka tas ir radījis sarežģījums cenu ziņā, izmaksu ziņā. Nu, šķiet, ka tas par šo jautājumu tas ir viss, ko es jums varu pateikt. Yes, I can tackle the, the issues. Jā, noteikti varu mēģināt atbildēt uz scena, jautājumiem par scenāriju. Tātad, kāds ir komisijas scenārijs? Uh, Manuprāt, ziņo, paziņojumā, ko jūs saņēmāt, ir norādīts, ka komisija vēlas iesaisti a, līdz tiks pabeigta a, operācija un šī iekārta tiks laista darbībā. Mēs gribam nodrošināt finansējumu, lai mums ne, nerastos atkal tāda pati krīze kā šodien, lai tas nenotiktu tuvāko gadu laikā. Un tas nozīmē, ka visticamāk um, izmaksu izvērtējumā parādīsies 7,2 miljardi, un šo finansējumu mums vajadzētu nodrošināt vismaz līdz 2020. gadam būvniecības izmaksām. Tas tātad ir izmaksas paredzētas būvniecībai. Un kas attiecas uz darbību, tad mēs neredzam nevienu iemeslu, lai varētu uh, palielināt darbības izmaksas, jo uh, celtniecībā ir nepieciešams ieguldīt daudz jaunu materiālu, bet mēs neredzam nekādu iemeslu, lai um, tā tad uh, palielinātos arī darbības izmaksas, jo, jo tas uh, viss jau bija sākumā paredzēts. Tas nozīmē, ka budžets, budžetam nevajadzētu mainīties, tas no jauna netiks pārvērtēts, jo mēs saprotam, ka tam vajadzētu atbilst šim pašam scenārijam, tas ir arī tas, uz ko mēs tiecamies, un tas ir ilgtermiņa mērķis līdz 2020. gadam. Ja arī padome no savas puses sniegs šo ieguldījumu, tādā gadījumā komisija izstrādās priekšlikumu attiecībā uz 2012. un 2013. gadu, kad uh, um, mūsu budžetā, uh, mūsu budžets visai lielā mērā atšķiras no tā finansējuma apjoma, kas nepieciešams projekta pabeigšanai. Medzēros kungs uzdeva jautājumu par laika termiņiem. Šobrīd mēs esam tātad celtniecības fāzē, celtniecība ir aizsākta, ēkas nu ir pabeigtas un nu, tagad izsludinām konkursus. Konkursu plānojam izslā, izsludināt nākamo mēnešu laikā, un tas būs sadalīts 12 atsevišķos konkursos. Līdz 2015. gadam plānojam apkopot un likt kopā iekārtas daļas un plānojam pabeigt celtniecību, tātad tam, ko sauc par pirmo plazmu, tehniski līdz 2019. gada beigām, 2020. gada sākumam un DT reakcija. Pirmā šāda veida reakcija ir plānota 2026. un 2027. gadā. Tāds ir šodien paredzamais darbu um, plānošanas termiņš. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja! Paldies abiem runātājiem! Šķiet, nu, pasteigsimies, lai varam paspēt ar tulkojumu, ja ne, tad nāksies iztikt bez tulkiem. Paldies! Odīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu atvainoties uh, par to, ka parlaments nebija iesaistīts šajā procesā un neuzin, tā arī nezināja, nevarēja izpalīdzēt šajās problēmās. Jūs minējāt, ka dalība valsts ir atbild, atbildīgas, bet es gribētu teikt, ka šeit varbūt vajadzētu vainot komisiju. 2009. gada novembrī padomjums uzdevu jautājumu, bet jūs laicīgi neatbildējāt un 2010. gada maijā jūs sniedzāt tādu bildi, bet a, tas nebija, tā, tā nebija pietiekama. Tagad, protams, jūs esat snieguši paskaidrojumus, un, nu, jūs redzat, kas notiek mūsu komitejā. Ir budžeta ierobežojumi, un šķiet, ka tie ir svarīgāki par visiem enerģētikas un zinātniskajiem argumentiem, un to var redzēt pirmajā pantā. Nu, žēl, ka tā, jo varētu šķist, ka Eiropas Savienība nevar izstrādāt tik lielu projektu, un par to ir jāvaino Eiropas komisija, nevis dalību valstis. Mēs Eiropas parlamentā, mēs nevaram apvainot Mēs varam, protams, apvainot dalībvalsts, ja kaut kas nav tā, kā vajadzētu, bet šajā gadījumā tā vienkārši nav taisnība. Nobeigumā gribētu teikt, ka jūsu atzinumā nav neviena punkta par šī projekta globālo nozīmi. Tas nav nekāds Eiropas projekts, tas ir globāls projekts. Un kas attiecas uz finansu problēmām, vai jūs esat konsultējuši ar saviem partneriem, vai, vai viņi uh, var izklāstīt savu pozīciju, un kāda ir ASV pozīcija? Ja mēs runājam par eksportu vai Tur ir pieminēts ITER, jo ja es būtu iesaistīta šajā projektā, man būtu patiešām ļoti žēl, ka Eiropas Savienība uh, tik lielā mērā ir iesaistījusies šāda līmena projektos, bet um, tas netiek novest līdz galam. Tad es patiešām ceru, ka komisija padomās par to, kas viņiem ir darāms. Mēs nezinām, kādu lēmumu mēs pieņemsim parlamentā, bet es jums varu mm, tiešām droši pateikt, ka tā būs parlamenta iniciatīva. Uh, ir nepieciešams šo projektu turpināt ar lepni paceltām galvām, un 2050. gadā, nu, es domāju, ka jūs vēl būsiet dzīvs līdz 2050. nu, man, ja kurā gadījumā ir dēls, kas cerams to piedzīvos. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Vēl divi runātāji. Turmes kungs lūdzu. Paldies! Es jautā, uzdevu ļoti precīzus jautājumus, uzdošu ļoti precīzus jautājumus, kuriem gribētu konkrēts atbildes. Pirmkārt, kāds ir Francijas ieguldījums šajā procesā, jo Francija ir paziņojusi, ka seks 20% no celtniecības izmaksām. Vai tās ir celtniecības izmaksas, kādas tās bija paredzētas 2010. gada martā? Vai Francija plāno sekt 20% no šīm izmaksām? Otrakārt, Vai jūs varētu mums sniegt izmaksu sadalījumu uz dalību valstīm, lai redzētu, kas tad, ko tad maksās no papildus izmaksām? Nu, ir jau šausmīgi skaisti par to visu runāt, bet mana dalība valsts, Luksemburga, Beļģija, Francija, apvienotā karaliste, mēs konkrēti nezinām, kas, kas atspoguļojas jūsu aprēķinos, kas tad īsti katrai dalībvalstī ir jāmaksā. Trešais jautājums starptautiskā dimensija šajā procesā. Obamas administrācija 2011. gada, ā, ASV 2011. gada budžetā ir paredzējis 11 miljonus dolāru ITER. Mūsu aprēķinos jāsaka, ka tas nav trīskārtīgs palielinājums. Tas nav tas, kas viņiem būtu jāmaksā. Tas nozīmē, ka šīs summas neatbilst. Nu, vismaz, ja mēs pam, balstamies uz to informāciju, kas šobrīd ir sabiedrībai pieejams. Ja mēs pareiķinām, kas ir ASV budžetā, kam tur vajadzētu būt, tad nu, mēs redzam, ka mil, izmaksas ir milzīgā veidā palielinājušās. Pēdējais jautājums. Kā jūs varat atļauties, ka jūs iesaistaties kādā procesā līdz 2020. gadam? Uh, bet mēs, kā parlaments, patiesībā neesam lēmuši par finansu perspektīvām pēc 2013. gada. Tātad pamatā šeit jūs mēģinat pārsteigties un ierēķināt vairākus miljardus eiro no nākamā koplēmuma procedūras no Eiropas budžeta. Bredzīna kungs, lūdzu. Lūdzu izteikties pavisam ātri. Jā, bih ķel eh, podpožīt. Eh, Paldies par man doto vārdu. Es vēlētos šo projektu atbalstīt, jo eh, cerības, kas ir saistītas ar kodola sintotēzi, pavisam noteikti ir jāatbalsta. Tas ir tāds celmložu ceļš nākotnē, un es vēlētos viesiem teikt, ja, ja, ja nu viņiem uzdrūk mūsu zaļie, tad pastāv briesmas. Ja, ja nu šī kodola sintēze neizdodas, tad, tad, tad, tad eh, šie uzbrukumi varētu būt bīstami. Un eh, jūs, jūs, jūs nevarat atbildēt uz daudziem jautājumiem. Jūs eh, esat iesaistīts šajā projektā, bet te ir milzīgas izmaksas pētniecība. Un uh, varbūt jūs nesat situācijā, lai varētu atbildēt uz eh, daudzām lietām, bet es gribētu uzdot vienu jautājumu. Jūs sadarbojaties ar Krievijas, Itālijas eh, projekta īstenotājiem. Un eh, ko jūs domājat par kodolu sintēzes perspektīvām saistībā ar lāzeru reakcijām? Remeka kungs? Varbūt jūs nesat saņēmis atbildi? Jā, un vēlreiz paldies tulkiem, kas uh, ir eh, piekrituši pakavēties ilgāk, jo pretējā gadījumā mums vajadzētu strādāt bez tulkojuma. Es gribētu jautāt, eh, kuru daļu no pieaugušajām izmaksām uzņemsies citi projektu partneri, vai tā būs vai tā nebūs. Uh, jo pretējā, jo tad izskatītos šīs izmaksu pieaugums galīgi citādāk nekā šobrīd, kad tas ir jāsadz Eiropas pusē. A tutti, sì, sì, sì. In inglese ormai parliamo solo. Sì, sì, eh, va bene. Uh, I'll, I'll speak in English. Let me first... Labi, atbildēšu uz jautājumiem. Runāšu angliski. Pirmkārt, runāšu par šo starptautisko jautājumu aspektu. Vairāki no jums, ja ne visi, jautāja saistībā ar to. Pirm, pirmā lieta, ko vajadzētu pilnībā skaidri saprast, ir tas, ka vienošanās paredz, ka katra starptautiskā puse piedalās uh, ar dalību graudā. Tas nozīmē, ka visiem nepieciešams tātad sniegt no savas puses projektā daļu komponentu, kas vienalga, lai cik tie maksātu. Tas nozīmē, ka uh, vienas puses problēmas neiet, tātad neapgrūtina citus. Katrai no pusēm ir jā, jānodrošina daļa komponentu. Un 2001. gada sākumā tas tika izvērtēts, uh, lai tie būtu vienlīdz vērti. Nu, Tātad mēs no savas puses ieguldām 45% eh, un pārējās puses sniedz 9%. Eiropa no savas puses ir 45,46% kopumā. Un šīs izmaksas tika noteiktas sākumā, un tagad, ja izmaksas ir paaugstinājušās katrai, uh, katrai iesaistītajai pusei dažādos veidos, tā ir katras puses problēma. Tas nozīmē, ka tagad, ja Eiropā mums ir problēma, tā ir mūsu problēma, tā nav citu problēma. Citām pusēm būs problēmas ar saviem komponentiem, bet par mūsu komponentiem viņiem nav jāuztrauc. Un gribētu jums tikai norādīt, kas attiecas uz ēkām, uz celtnēm, tad sākumā šīs ēkas maksāja 150 miljonus eiro, tagad um, izmaksas ir mainījušās un uh, Tagad tas ir 1,4, 1,3, 1,4 miljardi. Un to atzinuši arī mūsu eksperti no dalību valstīm. Bet pārējie nevēlas, protams, iesaistīties šajā cenu pieaugumā Eiropai. Protams, ka arī visiem pārējiem viņu budžetā ir novērojams izmaksu pieaugums, bet viņu uh, dalība um, arī ir pieaugusi tātad. Un sākumā mums vajadzētu sniegt savu ieguldījumu, kas ir jādara procesa sākumā. Tātad mēs ne tikai papildinām šo sniegumu, bet, nu, ēkas katrā ziņā ir pirmā lieta, pa ko jāparūpējas. Un ēkas visas ir mūsu atbildība. Tas nozīmē, ka starptautiskiem partneriem visiem ir vērojams šis pieaugums, bet uh, mums ir jāizmanto šī front-load pieeja. Visi partneri, protams, ļoti cer un gaida, ka mēs esam gatavi apstiprināt šo baseline projektam, bet to nedarīsim līdz brīdim, kad uh, redzēsim, ka ir nolemts mums piešķirt šo finansējumu, uh, Ja ne, tad mēs apstiprināsim šo pamata dokumentu, nenodrošinot finansu, finansiālās garantijas. Turme kundze, jūs runājāt par ASV ieguldījumu. Ja atļausiet, tad Es jums pastāstīšu sākumā par starptautisko dimensiju un tad pievērsīšos pārējiem jautājumiem. ASV ieguldījums, ko viņi ir paredzējuši budžetā savai pusē, tātad 2,2 miljārdi dolāru visai bū, būvniecības daļai, tas ir viņu ieguldījums, es nezinu, kā viņi to ir aprēķinājuši, bet, kā jau es minēju, tad mums ar to ar šiem skaitļiem nav nekāda sakara. Bet tas ir tas, ko viņi teica, ka, kas viņiem ir nepieciešams visam šim periodam, un taisnība, ka viņi, um, viņiem aprēķina veidi ir pavisam savādāki. Un nu pāriešu pie pārējiem jautājumiem. Šķiet, ka starptautiskais aspekts šeit ir izskatīts.